sev kādu vietu. J'ouvre donc Tātad uh, atklāju mūsu budžeta komitejas sanāksmi un uh, man būs jādodas prom pēc puspieciem un paldies Sarvamas kungam, kurš pieņēma manu lūgumu nodrošināt sēdes vadību pēc eh, puspieciem. Es gribu pateikt, ka darba kārtība ir izdalīta, vai mēs to varam pieņemt, vai ir kādi komentāri, nē, man jums nav nekādi priekšsādātāji paziņojumi sniedzami. Un līdz ar to tagad eh, aicinu apstiprināt uh, protokolus, eh, protokolu projektus sanāksmēm, kas notika 20. un 21. martā, 27. martā, 24. un 25. aprīlī, 11. maijā un 29. un 30. maijā. Vai ir kādi komentāri? Neredzu, ka kāds gribētu kaut ko teikt, eh, un tāpēc uzskatu, ka tos varam apstiprināt. Un tagad ir šodienas svarīgais brīdis uh, - uzklausīšana par finanšu instrumentiem, dotācijām un citiem finansēšanas veidiem, lai uh, sasniegtu Eiropas Savienības mērķus. Kā izvēlēties uh, pareizo instrumentu? Mums būs uh, jāuzklausa skaidrojumi un uh, uzklausīsim tātad uh, mūsu runātājus, un tas noteikti mums ļaus uh, labāk saprast šo jautājumu un uh, pašiem labāk uh, izvēlēties uh, mūsu instrumentus, uh, kas ir mūsu rīcībā. Prezentācijas tiks sniegtas vien pēc otras. Vispirms uh, Jorgas Nuņevs Ferēr kungs uh, izteiksies, kurš uh, ir uh, Eiropas politikas pētījuma centra pārstāvis. Pēc tam Dēvids Denzers Beks uzstāsies, viņš ir no Vācijas finanšu uh, institūta. Uh, Viņš ir eh, Briseles kontaktbiroja priekšsādātājs vai direktors, un pēc tam uzklausīsim Anatolio Lonso Pardo, kurš ir eh, um, no Spānijas uh, ministrijas ir atbildīgs par uh, fondiem. Uh, Un pēc tam uzklausīsim Suzānas Hargitai kundzes stāstījumu, kura ir Eiropas rekonstrukcijas un attīstības bankas pārstāve. Un pēc tam būs laiks jautājumiem un atbildēm. Un uh, secinājums izdarījis Ēdera Gardija Zabala Rubijal, kur ir mūsu komitejas biedre un referenta par šiem te finanšu instrumentiem. Un priekšsādātāja kungs, sārvamā kungs, uh, teiks noslēguma vārdus, uh, izdarot secinājumus pēc šīs uzklausīšanas. Un tagad došu vārdu uh, Jorgen Nuņies Ferēru kungam, bet pirms tam. Uh, došu vārdu Gardie Zabalu kundzei, lai viņa var teikt ievadvārdus šai uzklausīšanai. Lūdzu, referents kundze, jums vārds. Muchas gracias, presidente. Voy a ser muy, muy. Liels paldies, priekšsēdētāji. Es varu izteikties ļoti īsi, jo šo pēcpusdienu uh, mēs vēlamies uzklausīt mūsu viesus, lai uh, saprastu, kā viņi skata šo jautājumu, un lai viņi atbildētu uz šo miljonu dolāru jautājumu, kā izvēlēties labāko instrumentu, um, ņemot vērā politikas jomu, kā izmantot uh, rīcībā esošos finanšu līdzekļus pēc iespējas labāk, un uh, ir jādomā arī par tādu kā līdzinējo Uh, instrumentu izmantošanas, izmantošanas uh, izvērtēšanu, lai uh, saprastu, kā labāk sagatavot nākamo finanšu ietvaru. Līdz šim tas nav ierasts izmantot publiskajā telpā finanšu instrumentus, un tomēr šis fenomens nav uh, jauns un aizvien uh, vēršas plaš, plašumā. Tātad mēs runājam par subsīdijām, par publiskajām investīcijām, valsts investīcijām un uh, tā kā finanšu instrumenti spēlē aizvien svarīgāku lomu, rodas arī jauni jautājumi, kādos gadījumos tad uh, būtu vēlams izmantot šādus instrumentus, kādos drīzāk nē, kā tos pareizi izmantot. Uh, Un bieži vien uh, ir arī svarīgi, lai būtu pieejama vajadzīgā informācija, lai pieņemtu lēmumu par to, vai konkrētais instruments kādam projektam ir piemērots vai nē. Jo īsi, īpaši, ja mēs runājam par reģionālo politiku, mēs esam bieži dzirdējuši, ka subsīdijas eh, ir jāsamazina reģionālajā politikā un ka šeit vairāk jāizmanto finanšu instrumenti, jo šeit uh, ir eh, runa tad par tādu izdevīgāku finansēšanas metodi, publiskiem projektiem, bieži vien var pat uh, uh, gūt ieguvumus un uh, arī iesaistīt privātos, privātos investors, un tas ir ļoti svarīgi, bet es tomēr uzskatu, ka ne katrai politikas jomai un ne katram uh, projektam tas būs pareizais risinājums, jo projām, manuprāt, ir uh, jomas, kurās uh, ir jāpaļaujas galvenokārt uz subsīdijām. Bet tas ir debatas, kas šobrīd notiek par to, kādus instrumentus, kādām politikas politikas jomām, kādiem projektiem labāk uh, izmantot, uh, ko mēs vēlamies ar Eiropas uh, budžetu finansēt un kādā mērā. Un tāpēc arī šajā komitejā mums radās uh, Uh, ideja Nuņa Ferērkungu iesaistītu, uh, uzdot viņam veikt šo pētījumu, ielūgt arī citus ekspertus, proti pārstāvi no uh, Rekonstrukcijas bankas, uh, kam ir eh, tiešā atbildība par šādu veidu politiku, bet arī eh, kādas citas bankas eh, pārstāvi, EBRD pārstāvi. Mēs ar interesi gaidām jūsu uzrunas. Paldies, ka esat ieradušies. Priekšsādātais turpina. Jā, tātad tie bija ievadārdi. Tad, kad mums nav naudas budžetā, dažkārt ir vilinājums pievērsties finanšu inženērijai, lai censtos um, pildīt mērķus, kādus vēl sasniegt Eiropas Savienība. Tātad tagad došu vārdu Jorgen Nuņies Ferēra kungam kā pirmajam runātājam. Lūdzu. Jā, paldies, ka mani ielūdzāt šeit, eh, lai sniegtu prezentāciju. Es jums stāstīšu par ziņojumu, bet arī par eh, to loģiku, kas ir aiz finanšu instrumentiem un kāds ir mūsu pētījuma rezultāts. Mēs pētījām uh, tos argumentus, kādus norāda reģioni, uh, izmantojot finanšu instrumentus. Un es gribētu arī izskaidrot, kas ir tas, uh, Eh, kam tas tiek lietots. Nav tā, ka finanšu instrumenti var aizstāt dotācijas. Jautājums ir, kā tos labāk sadalīt eh, šos instrumentus, un ja jūs eh, pienācīgi kombinējat finanšu instrumentus un subsīdijas ir dotācijas, tad jūs varat sasniegt vairāk, bet tas nenozīmē, ka vienu ar otru var aizstāt. To var darīt tikai tad, ja esat izmantojuši dotācijas, tad, kad to nevajadzēja eh, lietot. Um, prezentācija bija uz ekrāna, bet tagad tā vairs nav, un tāpēc man ir grūti runāt par eh, prezentāciju, kur netiek rādīt uz ekrāna. Vai jūs varētu lūdzu ieslēgt prezentāciju? They were there. Pirmie es redzēju. Jā, tā ir mana prezentācija. Viss kārtībā. Labi. Tātad es gribētu parādīt eh, jums dažus eh, attēlus, eh, bet pirmkārt, kāda tad ir finanšu instrumentu loma? Ir dažādas teorijas, par kurām tiek runāts, diskutēts, dažādas idejas, bet kāds tad ir praktiski uh, ko dara uh, finanšu instrumentu un kāpēc Eiropas investīcija banka, EIB, te ir. Un tas ir pirmais jautājums, kas, manuprāt, uh, bieži vien tiek piemirsts diskusijās. Es sniegšu tādu vienkāršotu skatījumu. Uh, jūs redzat uh, līdz ar to, kāpēc šos instrumentus izmantot. Jūs ziņojumā varat izlasīt par konkrētiem gadījumiem, uh, un es centos to visu vienkāršot. Tātad, kāda ir finanšu instrumentu loma? Un to centīšos pateikt ļoti skaidri. Tātad es jums nerādīšu Eiropas Savienības atbalstītās eh, kapitāla un parādu schēmas, tā ir aizdevumi, garantijas un kapitāla investīcijas, tātad garantijas finanšu atbalstam, tāds kā akciju princips. Uh, Un tad es uh, izstāstīšu arī šos argumentus un uh, tos uh, vērojumus un novērtējumus. Piemēram, ja pārvaldes institūcijas vēlas izveidot instrumentu, tad tām ir šis izvērtējums jāveic, un arī komisijai tas ir jādara. Iepriekšējais izvērtējums ir jāveic, ja tā vēlas izmantot instruments Eiropas Savienībā. Tad daži ieteikumi svarīgākie ieteikumi un apspriedīšu arī to, kā tos izmantot un kā um, doties uz tādām vietām. Es dzirdu, ka parlaments bieži vien par to runā, kāpēc EFSI nedodas uz zināmām jomām, kāpēc finanšu instrumenti ar to netiek lietot, un es pastāstīšu, ko tas īsti nozīmē, ka tas tiek darīts. Uh, finanšu instrumenti nevar tikt lietoti visam, tāpat kā dotācijas, arī finanšu instrumenti e, tieši tāpat nevar tikt izmantoti visur. Tas ir atkarīgs no to struktūras. Eiropas Savienības budžets uh, sniedz finansējumu garantijām, aizdevumiem un kapitāla investīcijām. Uh, tas ir, uh, tātad kāds ir tas mērķis? Mērķis ir finansēt tādus eh, projektus, eh, kurus var eh, finansēt ar banku starpniecību. Tātad, ja um, kredītus nevar saņemt šiem projektiem, tad, uh, ja tie ir dzīvotspējīgi projekti, proti, ja tie var uh, atgūt investīcijas, tad tur ir vajadzīgs cits finansējums, un tāpēc eh, te aizstājies nevar būt dotācijas. Tātad ir jābūt eh, eh, tā sauktajam kredīta iztrūkumam, trūkumam, tātad nevar teikt, ka ir daudz, tātad liels pieprasījums un nav kredīta piedāvājums, un ja pie, pie, pieprasījums ir slikts, tad, protams, ka neviens neinvestē. Uh, bet eh, te ir runa par labiem projektiem, kas atbilst Eiropas Savienības mērķiem ar augstu pievienoto vērtību. Bieži vien te projekti netiek finansēti, eh, ja tie ir pārāk ilgā termiņā, eh, un ja nav pietiekams garantijas, tad, tad tas attiecas uz īpaši uh, lieliem infrastruktūras projektiem, un tad ir grūti uh, gūt vairāku balsu, banku atbalstu šādam finansējumam. Un šeit es ieliku arī Bāzel 3 noteikumus, jo um, bankām ir problēmas ar ilgtermiņa aizdevumiem un arī uh, nacionālajās bankās uh, uh, ir problēmas Un tad ir risks. Risks ir eh, relatīvs, varbūt augsts risks, bet uh, investīcija bankas, eh, tātad te nav runa par lielu risku uzņemšanos, te ir runa par uh, piedalīšanos, ja risku var samazināt, un ir runa arī par uh, uztverto risku. Piemēram, ja ir kāds jauns, ļoti interesants, inovatīvs projekts, un jūs dodaties uz banku, bankas nevar novērtēt šos projektus, viņi nav fiziķi vai inženieri, viņi nevar tos novērtēt, viņi ir finansisti, un tāpēc viņi jūs nevarēs uh, finansēt, bet EIB ir uh, liela nodaļa, kur ir speciālisti, kas var šādus projektus izvērtēt. Tātad, uh, Šādas bankas loma ir arī uh, sniegt uh, atzinumu, ka uh, piedāvātais projekts ir īstenojams, un tiklīdz EIB uh, Uh, uzliek savu zīmogu, tad esmu dzirdējis no cilvēkiem, ka tad citas bankas arī uh, piedalās. Vēl viens uh, iemesls ir, ja um, tātad kāds uh, lielisks projekts ir uh, kas ir ienesīgs vai vismaz atgūst ieguldījumus, bet jūs radāt tādu publisku labumu, par ko nevarat saņemt atlīdzību, tad jums ir vajadzīgs vai nu publiskā sektora atbalsts vai EIB vai citas nacionālās bankas. Un te tad parādās finanšu instrumentu loma, kas var piesaistīt tātad citus finansējuma avotus. Uh, Tas ir diezgan vienkārši, ja paraugāties uz uh, finanšu instrumentiem, tur nekas sarežģīts nav, tur ir ļoti vienkārši noteikumi. Tātad šeit uh, es prezentēju uh, šo projektu, šeit ir saņēmēji, sarkanie ir tie, kam nav nekāda labuma sabiedrībai, bet ir šie dzeltenie, uh, kam ir dzīvotspējīgi projekti, bet uh, tad ir uh, projekti, kam nav kas neatbilst Eiropas Savienības mērķiem. Tātad, ko jūs darāt? Jūs cenšaties, tātad šie zilie ir nedaudz riskantāki. Tad ir šis, šī tirgus plājas vai trūkums tirgu. Tas ir tas, uz ko ir EIB jāfokusējas. Tie ir labi projekti, kas vienkārši nesaņem finansējumu dažādiem iemeslu dēļ. Un, protams, jāizvairās no eh, tiem projektiem, kas eh, neatbilst sabiedrības mērķiem. Tātad eh, viss šis tirgus iztrūkums nav jāsadz. Tas ir tāds ļoti vienkāršots uh, apraksts, kas ir ļoti svarīgi, jo mēs runājam par uh, tirgu, kas nedarbojas. Uh, ka, ko tad tas nozīmē? Tas nozīmē vienkārši to, ka tiek izraisīts uh, trūkums tirgu, un viens no iemesliem ir informācijas trūkums, kā jau es teicu, bankas nevar novērtēt projektus, ir dažādi iemesli šeit, es redzu dažādas analīzes par trūkumiem tirgu, bet eh, ir jāizmēra, cik tad liels ir šis trūkums tirgu, eh, bet nevajadzētu pieļaut kļūdu un eh, nesākt situāciju labot. Nevajag labot sliktas politikas. Jūs nevarat ar finanšu instrumentiem labot politiku, tad Bāzele 3 ir Tātad ir regulārā politika, un tad EIB ir tiesības tur investēt, tas ir labi, bet ne jau tad, kad ir administratīvi šķēršļi, tur uh, uh, ir tātad jāpievēršas uh, tirgus problēmām, nevis uh, sliktai politikai. Uh, Tātad pētniecībai un lieliem projektiem jūs varat saņemt garantijas, aizdevumus, eh, ir EIB ar eh, saviem fondiem un arī eh, strateģisko investīciju fonds. Tātad Eiropas Savienošanas instruments, tie ir centrālie Tad ir sistēma MVU atbalstam, kur ir garantijas eh, kapitāla investīcijas un aizdevumi. Te ir uh, divi veidi, kā to darīt, vai no centrāliem instrumentiem, FC tur arī ietilpst, vai, vai ir EIF, uh, eh, un finansējums tur uh, tiek sniegts, un arī ar uh, pārvaldes iestāžu starpniecību to var darīt, kam ir jāveic iepriekšējais novērtējums, un ja uh, tās nespēja to uh, izveidot, tad eh, nauda tiks novirzīta centrālajiem instrumentiem un tas tiks izdarīts. Tad finanšu starpnieki bankas eh, ieviesīs to un nauda nonāks pie saņēmējiem. Un visbeidzot ir arī citi fondi, kā pilsētu fondu, struktūra fondi, garantijas, kapitāla investīcijas aizdevumi. Eh, tas iet uz pārvaldes iestādēm un holdingiem. Uh, un tad saņēmēji saņem šos līdzekļus. Tieši tie dažādie modeļi, tie ir trīs galvenie modeļi, tur ir dažādas detaļas un atšķirīgas struktūras, bet tās ir tās pamatlietas, kas ir jānorāda. Un jāatceras, ka Eiropas investīcija banka, ja EIB nesaņem šo naudu no zila gaisa, Protams, ir dalībvalstu atbalsts, ir Eiropas Savienības budžeta finansējums, bet uh, tā uh, izlaiž obligācijas tirgu un tādējādi piesaist finansējumu, ko tālāk izsniegt. Un uh, obligācijas tiek uh, izlaists un no finanšu tirgus tādējādi tiek uh, piesaistīts finansējums. Un tātad jūs bieži vien dzirdat, ka IB ir uh, apsēsta ar reitingu, bet tas ir arī pamatot. Tagad par finanšu instrumentu izveidi. 2014. līdz 2020. gadā tur uh, Tas ir tagad attiecināts uz visām tematiskajām jomām, uz visiem mērķiem. Tātad eh, pārvaldes iestādes var izveidot eh, savus projektus. Tagad ir obligātais eh, novērtējums. Mēs skatījām 40 no 111 novērtējumiem, tagad ir apmēram 125, bet 40 bija pabeigti un mēs tos izvērtējam, bet tos ir grūti atrast, bieži vien tie nav pieejami. Uh, Eh, pilns teksts nav pieejams bieži vien, un eh, pat ja ir pieejams pilns teksts, tad tie ir ļoti gāri šie novērtējumi, tāpēc tos ir grūti uh, izvērtēt, dažkārt daļas trūkst, un šo uh, novērtējumu ietekmi uz konkrētiem instrumentiem ir grūti novērtējuma. Nav īsti skaidrs, kā tas ietekmē pārvaldes iestādes lēmumus. Un tad vēl viena interesanta lieta ir tā, ka Ja pārvaldes iestāde to novirza uz centrāliem instrumentiem, proti eh, viņi izdomā, ka nesniegs finansējumu MBU, bet eh, novirzīs naudu eh, caur centralizēto sistēmu EIF, EIB, tad uh, nav jāveic šis iepriekšējais novērtējums. Un tad uh, man sāk uh, likties, vai vispār šie novērtējumi ir uh, noderīgi. Uh, Tad, kad mēs skatījām šos iepriekšējos novērtējumus, te jums ir tāds neliels novērtējums, um, tirgus nedarbošanās. Um, tātad dažkārt uh, tiek runāts milzīgos dokumentos par nepiemērotu investīciju situāciju un tā tālāk, bet vai tad tas jau nav jau izdarīts uh, centrāli plānotiem instrumentiem, vai tiešām uh, tas viss bija jāraksta. Šī e, daļa bija pārāk teorētiski, pārāk plaša, pievienotās vērtības novērtējums bija dažādas kvalitātes, e, sviras efekts, tas bija pieņemami, e, gūtās mācības, tas tika novērtēts labi, bet mūs nedaudz satrauca tas, ka um, konsultantiem tika uzticēts vērtēt šos uh, projektus un svarīgi taču ir, vai aizdevums ir sasniedzis mērķi, vai ir kaut kāda ietekme, un bieži vien tiek vērtēti šie tie operacionālie sasniegumi, nevis tiešām mērķi. Netiek runāts bieži vien par valsts atbalsta iesaistu šeit. Uh, Un tad ir uh, ieteikumi nākotnē, kā to visu mainīt. Uh, um, lasot visus šos novērtējumus, man radās jautājums, vai tie ir tiešām noderīgi, un man radās jautājums, vai tie tiešām uh, visi ir vajadzīgi. Tātad šie, uh, šīs prasības. Uh, administrācijām, pārvaldes iestādēm, eh, tur bija dažādas prasības. Manuprāt, man šķiet, ka tas ir pārspīlēts, jo īpaši um, attiecībā uz to, ko dara centrāli pārvaldītie instrumenti. Uh, svarīgākais eh, jautājums ir, vai tiešām uh, ir uh, trūkums tirgu vai ir neapmierināts pieprasījums pret kredītiem tirgu, un par to ir tiešām veikt labi pētījumi. Investīcija stratēģija ir svarīgākā daļa, bet uh, bieži vien uh, konsultanti nav finanšu eksperti, viņi ir ekonomisti un tā tālāk. Bankām būtu jāraksta stratēģija, viņi zina, kā to darīt, un tāpēc šī te investīcija stratēģija bieži vien bija ļoti vāja. Un, kā jau es teicu, bieži vien rezultāti nebija pietiekami labi. Un beigās man bija diezgan slikta sajūta. Tātad viena lieta ir tos kritizēt, un tad ir jautājums, vai tos vajag. Jā, ja pārvaldes iestādes vēlas eh, savus, tad viņiem ir eh, jāraksta šie novērtējumi, bet viņiem vajadzētu pievērsties vairāk eh, šim tirgus iztrūkumam, investīciju stratēģijai un gaidāmiem rezultātiem. Un tagad ļoti ātri par secinājumiem. Tagad par uh, to, kā ir ar dalīto un centrāli plānoto. Uh, Finanšu instrumenti e, tika radīti, piemēram, pirms EFSI parādījās, un tie bija ļoti daudz līdzīgi instrumenti, un līdz ar to ir liela atkārtošanās un šķelšanās starp sektoriem, ģenerāldirektorātiem, reģioniem, visām iespējamajām lietām. Un daudzās e, vietās e, šie instrumenti dara viens un tās pašas lietas. Tātad jautājums ir, vai tā kaut kā var Uh, apkopot vai var izvairīties no šīs pārklāšanās. Tas ir iespējams, bet tas viss tad būtu jāracionalizē, bet kā to izdarīt, uh, tas būtu kontroversiāli. Bet ir skaidrs, ka finanšu instrumentu labāk ir likt centrālajā budžetā. Citiem vārdiem sakot, uh, nav vajadzīgi reģionāli finanšu instrumenti. Tātad ir garantijas, kāpēc to nevarētu darīt reģionāli. Bet tas ir vienkārši, ja jums ir uh, apdrošināšanu jūs apdrošināt um, vienā ciematā visas ēkas pret plūdiem un tur ir plūdi, tad jums viss šī sistēma sabrūk. Uh, bet uh, arī šeit ir garantijas, un jo mazāka uh, zona ir, tātad jo augstāks risks, jo augstāks interesi, tāpēc tas viss ir jāielī, jāizlīdzsvaro, un tāpēc ir labāk veidot tādu plašu centrālu sistēmu, kas darbojas vietējās uh, Uh, teritorijās, bet garantijām nevajadzētu būt vietējā līmenī. Nav nekādas jēgas uh, naudu tātad uh, tā kā glabāt šādā lokālā līmenī. Es domāju, ka nākamajā finanšu periodā būtu jādomā par to, kā racionalizēt, konsolidēt visus finanšu instrumentus un cerams, ka nebūs papildus krīzes, kas liks mums radīt jaunus instrumentus. Vajadzētu pievērsties galvenokārt galīgiem mērķiem. Uh, un uh, novērot, vai tiešām mērķi tiek sasniegt un nevis uh, vērtēt aizdevumu došanu un cilvēku apmācīšanu, jāraugās, jāraugās, vai tiešām kaut kas tiek sasniegts. Un tad es arī gribētu, lai visi šie novērtējumi, eksanta novērtējumi vai citi novērtējumi, lai tie būtu uh, Eh, ne tikai publicēti vienā vietā, kā šajā kompasa tīmekļa vietnē, bet tiem vajadzētu būt arī tādā kā standarta formātā, jo tas ir tiešām murgs censties lasīt dažādus novērtējumus no dažādām valstīm, katram ir sava struktūra un tā tālāk. Un visbeidzot, eh, es gribētu minēt, ka es dzirdu par risku, vai EIB vajadzētu uzņemties vairāk vai mazāk risku, bet tas nav galvenais uh, uzdevums. Publiskas bankas, vienalga vai tā būtu EIB vai kāda nacionālā publiskā banka, uh, tās galvenais uzdevums ir uh, veicināt projektus ar augstu pievienoto vērtību, un EIB gadījumā tie ir Eiropas Savienības mērķi, kas ir jāsasniedz. Dažiem projektiem varētu būt augsts aizņemto līdzekļu īpatsvars, daudziem varētu būt augsts risks, bet galvenais ir, vai tie var tikt finansēti, vai mērķi var tikt sasniegti. Un tad, kad EIB iesaistās, ir svarīgi, vai mēs kaut ko arī saņemam. Un eh, te nav runa tik daudz par risku, Tātad eh, runājot par augsta riska zonām, kā jau es teicu, ir uh, grūti uh, koncentrēt finanšu instrumentus riskantās vietās, tātad būtu liels atbalsts, augsts, liels budžets vajadzīgs. Un tad vēl viena lieta ir, kā darboties augsta riska režīmā. Nevar izmantot tādu pašu struktūru kā zemāk riska vietās, jo ir jāizlīdzsvaro garantiju vajadzības. Uh, kas ir iespējams, ko, ko var izdarīt un kāds ir aizņemtā kapitāla īpatsvars, jo augstāks aizņemtais kapitāls, jo augstāks procentu likmes, eh, procentu maksājumi. Un eh, jo eh, plašāk mēs vēlamies šos instrumentus izvērst, jo vairāk jāņem vērā vajadzības tos veidojot, bet nevar teikt, vienu vai otru instrumentu jautājums ir, vai uh, šis instruments eh, nebūtu jāadaptē, lai varētu eh, izdarīt vairāk, bet tas ir eh, jautājums tālākam debatēm. Paldies! Merci! Liels paldies! Liels paldies par šo skaidrojumu! Kā izdarīt vairāk ar mazākiem līdzekļiem? Un kā atbilst uh, cerībām saistībā ar uh, budžetu mm, trūcīgos apstākļos. Es zinu, ka komisija ir izveidojusi Eiropas strateģisko investīciju fondu. Bija nepieciešams likvidēt uh, robus uh, investīciju tirgu. Mēs to nevarējām izdarīt ar subsīdijām, jo uh, Eh, nebija līdzekļu, mēs izveidojām apvārsni 2020 uh, eh, Eiropas Savieni, eh, infrastruktūras savienošanas instrumentu. Un mēs, uh, protams, esam pavirzījušies uz priekšu, bet uh, Gārdie Zabalas kundze, tagad mēs dosim vārdu nākamajam runātājam Dāvidam Denceram Špekam. Lūdzu. Um, dear Mr. Chair. Uh... Priekšsādātāji, vicepriekšsādātāji, referenti, liels paldies, ka mani uzaicinājāt. Es esmu Dāvids Densers Špeks, es vādu KFV vietējo bīroju, tā ir Vācijas uh, Nacionālās attīstības banka. Nu, šodien es runāšu, protams, uh, savas institūcijas vārdā, bet pirmā lieta, ko es gribēju pieminēt, ir tas, ka ne tikai Vācijā, bet gandrīz ikvienā dalībvalstī ir sava veida Nacionālās attīstības banka vai kredīta institūcija, varbūt tāda ir viena, divas vai trīs. Vācijā ir arī reģionālajie attīstības institūti. Mm, protams, ka šajos slaidos es runāju par KFV, bet paturiet prātā, ka šādas struktūras pastāv gandrīz visās savienības valstīs. Es sākumā gribēju teikt divas lietas. Pirmkārt, nedaudz pastāstīt, kāda ir mūsu perspektīva, jo mēs esam finanšu instrumentu piedāvātāji gan no vienas puses Vācijā, bet arī sadarbībā ar ES struktūrām. Un otrkārt, es mēģināšu nedaudz paskaidrot, kāpēc uh, mēs uh, šajā jomā darbojamies, kāpēc uzskatām, ka ir strateģiski svarīgi sadarboties ar Eiropas komisiju un Eiropas parlamentu un tas attiecas arī uz mūsu partneriem Francijā, Itālijā un Spānijā. Um, okay. Um, I will first talk a little... Vispirms es nedaudz pastāstīšu par mūsu kredītinstitūciju, tad varbūt pāris vārdos par to, uh, kā mēs vērtējam finanšu instrumentus, kāda ir mūsu pieredze, un varbūt pieminēšu arī pāris politiskas rekomendācijas tālākajai diskusijai. So, uh, we were established as KFW uh, after... Uzsaka, uh, KFV nodibināja pēc otrā pasaules kara, un šīs institūcijas uh, mērķis bija sadalīt maršala fonda līdzekļus. Uh, Viena lieta, ko mēs Vācijā darījām atšķirīgi kā citās valstīs, mēs neizmantojām tos kā dotācijas, kā to darīja vairākas citas valstis, bet mēs subsidējām aizņēmumus, ko izsniedza KFV. Un Māršala fonds, manuprāt, šobrīd svin savu 70. dzimšanas dienu. Vācijā Tas joprojām nodrošina kapitālu, un šobrīd eh, mūsu bilancē ir 507 miljārdi eiro, un gadā mēs uh, izsniedzam finansējumu apmēram 81 miljārda apjomā, tādējādi mēs esam līdzīgi kā partneri. Varbūt pāris lietas. Ir iespējams nodrošināt uh, ilgtermiņa ievērojumu efektu, izmantojot finanšu instrumentus, un nu, tāpēc mēs arī iedrošinām Eiropas parlamentu un komisiju doties šajā virzienā. Otrakārt, tad, kad mēs sniedzam konsultācijas citām valstīm vai sniedzam tehnisko pabalstu, tehnisko atbalstu veidojot attīstības struktūras, tam ir nepieciešami tam ir nepieciešams laiks, 500 uh, miljārdu bilanci nav iespējams izveidot dažos gados. Uh, Tas ir jādara ilgtermiņā, tad jūs ar ilgtermiņā redzēsiet ievērojumu pozitīvu efektu, bet, uh, lai izdarītu vispareizi no institucionālā aspekta, tam ir nepieciešams laiks. Mēs aktīvu jomā esam ļoti vienkārši institūcija, piedāvājam tikai ilgtermiņa finansējumu. Mēs izsniedzam uh, aizdevumus uh, kapitālu ieguldījumiem bet nepiedāvājam tīrvērstes vai maksājumu pakalpojums tikai ilgtermiņa finanšu instrumentus. Un eh, CIB aspektā mēs eh, iegūstam kapitālu tirgus, eh, tāpēc mums ir tik ļoti svarīgs mūsu trīskāršais A reitings. Mēs pārfinansējamies kapitāla tirgos un uh, apgūstam ilgtermiņa aktīvus. Um, you, you might have difficulties in, in, in reading this slide. Ja jums ir grūti salasīt šo slaidu, tad es gribēju teikt, ka tas uh, vairāk vai mazāk parāda jomas, kurās mēs darbojamies. Kreisajā pusē jūs redzat uh, nacionālos attīstības projektus, to, ko mēs darām Vācijā, tas ir aptuveni 50 miljardi gadā, un no vienas puses tas sadalās eh, darbā ar MVU, kā arī municipāliem un privātiem klientiem. Labajā pusē šī darbība ir aptuveni 20 miljardu apjomā, un tā eh, atbalsta internacionalizāciju un attīstību attīstības valstīs. Ir vairāk vai mazāk trīs punkti, ko es gribēju uzsvērt. Šajā pirmajā slaidā, ja jūs ieskatāties ciešāk, jūs redzēsiet, ka mēs finansējam MVU, inovācijas, energoefektivitāti. Tas lielā mērā sakrīt ar ES politikas mērķiem, un tam nebūtu jābūt nekādam pārsteigumam, jo. Ja Mēs eh, sakojam federālās valdības kursam, un federālā valdība saskaņo savu rīcību ar to, kas notiek Eiropas līmenī. Un tāpēc uh, mēs uh, tiešām palīdzam īstenot Eiropas politikas mērķus. Otra lieta ir tāda, ka Vācijā mēs esam vienas pieturas aģentūra. Citās valstīs Piemēram, Francijā jūs redzat atšķirīgu situāciju. Tur ir viena institūcija MVU finansēšanai, infrastruktūrai, pašvaldībām ir cita institūcija, savukārt um, attīstības projektiem vēl cita. Vācijā ir tikai viena struktūra, citās valstīs uh, tas var būt atšķirīgi bet uh, Eiropas Savienībai svarīgākais vēstījums ir tāds, ka jūs vienmēr strādājat ar labāko partneri valstī. Un tie var būt atšķirīgi. Vācijā mēs darām gandrīz visu, bet, piemēram, mums nevienmēr ir eh, instrumenti mikrofinansējuma jomā. Tur jums būtu jāmeklē cits partners. Bet tas ir pirmais būtiskais punkts, ka veidojot finanšu instrumentus, jums ir jāatrod īstā institūcija Eiropā, tas var būt ERAB, EIB vai cita daudznacionāla attīstības banka, reģionāla vietēja partneri, jāraugās, kāda katram ir pieredze, kāds ir eh, katras konkrētās eh, institūcijas pluss. Otrs jautājums. Uh, par ES finansējuma procentu un nacionālā finansējuma procentu. Dotācijās no federālās valdības mēs saņemam aptuveni 3 miljardus gadā, finansējam 7 miljardi aizņēmumiem un kapitālam, un 3 miljardus saņemam no federālā budžeta. Un tas parāda, ka finanšu instrumenti nav risinājums it visām problēmām. Mēs esam runājuši ar politikas veidošanā iesaistītajiem. Viņi teica, ka pēc Brexit un uh, Eiropas uh, finansējuma samazināšanās būs grūtāk izmantot atsevišķus instrumentus, un jā, savā ziņā tā ir taisnība, bet uh, Katram instrumentam atsevišķās jomās ir nepieciešams uh, valsts līmeņa atbalsts, un uh, mūsu gadījumā te ir 3 miljardi eiro gadā. Mēs uh, vienu līdz trim procentiem finansējam ES uzņēmumus, un pārējais ir vietējie. Uh, Bet, eh, protams, ka tas ir atkarīgs no tā, kā jūs to rēķināt un aprēķināt. Tomēr gribēju atgādināt, ka mēs esam nacionāla institūcija, galvenokārt strādājam Vācijā, bet redzam arī, ka ir zināmas priekšrocības, ja mēs eh, atsevišķos jautājumus sadarbojamies ar politikas veidotājiem Eiropā. Un pēdējais punkts. kreisajā pusē. Ja mēs izveidojam jaunu finanšu instrumentu MVU, tas, protams, atšķiras no kreisās puses, eh, kur mēs runājam, teiksim, par eh, spēkstaciju finansēšanu Āfrikā. Mums ir vairāk instrumenti Eiropas līmenī un vienmēr ir nepieciešams panākt līdzsvaru starp izmantoto instrumentu skaitu, un tas arī būs atkarīgs no to politikas jomu skaita, kurās jūs vēlaties darboties. Turklāt uh, arī pašvaldību finansēšana ir atšķirīga, infrastruktūras uh, finansēšana ir atšķirīga, ja jūs to salīdzināt ar uh, finanšu instrumentiem. Thank you. Now, um, to the point, what we consider as financial instruments. Tālāk, ko mēs uzskatām par finanšu instrumentiem. Mums iekšē ir bijusi plaša diskusija par to, kas tad īsti ir finanšu instrumenti. Un mēs nonācām pie secinājuma, ka vislabākais ir raudzīties no gala saņēmēja perspektīvas. Uh, Mēs sakām, ka finanšu instruments ir finanšu instruments, ja gala saņēmējs saņem aizdevumu, kapitāla ieguldījums, garantijas schēmu vai ko citu. Bet no mūsu perspektīvas varētu būt tā, ka Eiropas uh, Savienības uh, pienesums nāk dotācijas uh, veidā mēs uh, saņemam Eiropas uh, budžeta dotācijas, uh, kuras, piemēram, uh, savienojam ar attīstības eh, kredītu. Un eh, tas ir interesanti, un mūsu pieeja bija tāda, ka nav tik būtiski, vai Eiropas Savienība piešķir garantiju, gal galā tas būs uh, vienmēr atkarīgs no finanšu instrumenta, bet būtiskais ir tas, ka gala saņēmējs saņem dotāciju vai arī finanšu instrumentu runājot par to, ko ir iespējams finansēt ar finanšu instrumentiem. Tas ir diezgan vienkārši. Tad, kad jums ir sagaidāma naudas plūsma, jūs raugāties uz eh, projektu un kā politikas veidotājs eh, sev uzdodat jautājumu, vai izmantot dotācijas vai finanšu ins instrumentus. Un būtu liederīgi finanšu instrumentus izmantot tādās jomās, kur nākotnē ir sagaidāma naudas plūsma. Minēšu arī pāris eh, piemērus. Tie varētu būt studentu kredīti kur naudas plūsma būs studenta gaidāmi ieņēmumi nākotnē. Viņš varēs atmaksāt šo aizdevumu, iegūstot augstāko izglītību, pelnīt vairāk naudas, un pāris gados viņš var savu kredītu atmaksāt. Un tas var būt arī jauno, jeb startup uzņēmumu finansēšana. Infrastruktūras jomā situācija ir nedaudz atšķirīga. Ja jūs, piemēram, finansējat uh, spēkstacija. Jūs vienmēr varat izmantot finanšu instrumentus. Mēs finansējam šādus projektus Āfrikā, kur raugāmies, vai tur tiek paredzēta nodevu struktūra vai cita veida finanšu infrastruktūra. Finanšu instrumentu ir iespējams izmantot tad, ja ir paredzētas nodevas, kuras ir iespējams izmantot, lai atmaksātu aizdevumu Un tas vienmēr ir arī loģistiska rakstura uzdevums. Jūs varat sev uzdot jautājumu, mm, kura nozara tad uh, ir bijusi problemātiskākā. Ja politisku iemeslu dēļ jūs nevēlaties šādu struktūru un sakāt, ka, piemēram, ūdens ir sabiedriska prece, kas ir jāizplata bez maksas, jūs nevarat izmantot finanšu instrumentu. Tas nebūs pareizais veids, kā to darīt. No otras puses, ja jūs vēlaties, uh, piemēram, būvēt uh, ceļu, uh, vai tiltu un izmantosim nodevas par tā izmantošanu, un tad jūs uh, varat plānot uh, naudas plūsmu un izmantot finanšu instrumentu. Varbūt minēšu jums vēl pāris piemērus, kā mēs to darām. Mēs uh, finansējam arī Sīrijas bēgļus, uh, un viņu izglītību skolā, un tas tiek danī, darīts ar dotācijām, jo nav iespējams sagaidīt, ka šie cilvēki kādreiz šos līdzekļus varēs atmaksāt. Otrs aspekts, uz kuru mēs KFV vērtējam, ir ilgtspēja. Mēs esam sabiedriska institūcija un nefinansējam nevienu, par kuru mums ir šaubas, ka viņš varēs atmaksāt kredītus. Tas, protams, ir arī uz to ir jāraugās no kredītu izsniegšanas viedokļa, bet mums kā valsts uh, struktūrai nav atļauts arī atbalstīt un finansēt vismazāk attīstītās valstis. Francija to var darīt, bet uh, ir jāraugās uh, konkrēti uz uh, katru situāciju. Mums ir ierobežojumi arī attiecībā uz atsevišķām darbības jomām, piemēram, KFV parasti neatbalsta lielas kooperatīvas, jo tiem ir piekļuve kapitāla tirgiem, aizsardzības joma, kas tiek minēta arī Eiropas līmenī. Arī te mēs, eh, mūsu mandāts neatļauj darboties. Un es domāju, ka no politikas viedokļu perspektīvas galvenais ir raudzīties, vai ir plānota finanšu plūsma, eh, skaidrs naudas plūsma vai nē. Uh, Mēs arī nevērtējam finanšu instrumentus vai dotācijas no ideoloģijas viedokļa. Mēs izmantojam atsevišķos gadījumos abus instrumentus, piemēram, MVU, un tad, piemēram, kāds pētījums tiek finansēts izmantojot dotāciju, bet Tālākais projekts tiek finansēts izmantojot aizņēmumu. Ir iespējas kā kombinēt dotācijas un uh, aizdevumus. Un vēl viens piemērs, uh, kas tika pieminēts, bija attīstības finansēšanā. Mums ir daudz uh, investīciju, dotāciju, kas, piemēram, sēdz lopu iegādes izmaksas vai tirgus pētījumus un tām līdzīgi. No mūsu viedokļa nav tik būtiski, vai daļa, kas tiek saņemta no ES budžeta, tiek saņemta kā dotācija vai kā aizdevums. Gal galā ir svarīgi, lai tā nonāk pie klienta. Un es eh, vēlējos arī parādīt, eh, kādās jomās mēs darbojamies. Uh, Kā jau es teicu, mēs rakstām KFV, bet daudzās eh, dom, jomās to dara mūsu partneri Spānijā, Itālijā un daudzās citās valstīs, eh, tajā skaitā arī reģionālajā līmenī. Kreisajā pusē jūs redzat eh, to, ko mēs darām sadarbībā ar Eiropas Savienību, Kosmo, EFSA, citas programmas, EIF. Un kāpēc mēs to darām? Uh, Nu, tāpēc, ka varam piedāvāt labākus produktus, mēs saņemam ES līdzekļus un varam gala klientiem piedāvāt pievilcīgākus produktus. Otrs jautājums ir tāds, ka mēs varam koordinēt uh, nacionālo un starptautisko atbalstu, piemēram, finansējumā uh, startup uzņēmumiem, kur mēs izmantojam nacionālo budžetu un Eiropas budžetu, abus kombinējot, un varam piedāvāt uh, MVU Vācijā vienu produktu, nevis uh, atsevišķi nodalītu nacionālo projektu un ES projektu. Tāpēc no efektivitātes viedokļa vienmēr ir liederīgi izmantot tādus instrumentus, kas kombinē nacionālo finansējumu un ES finansējumu. Uh, Un uh, pašā mm, slaida labējā maliņā jūs redzat to, ko mēs darām sadarbībā ar Āfriku, citiem reģioniem, kur arī varam nodrošināt uh, labākus nosacījumus mūsu partneriem, kā arī koordināciju starp donoriem, vai nu ar uh, Francijas, Spānijas, uh, Itālijas, uh, struktūrām. Mēs visi principā strādājam ar līdzīgiem budžetiem, un to sauc par miksēšanas mehānismu. Mēs visi sēžam pie viena galda, apspriežam projekta termiņus un, piemēram, apvienojam spēkus ar Francijas, Spānijas vai Itālijas kolēģiem. Uh, un kad Eiropas Savienības institūcijas dodas uz attīstības valstīm, tās var piedāvāt uh, vienotu uh, projektu iespēju. Un te jau ir tā pievienotā vērtība. Vidū, it īpaši tas attiecās uz KFV, jūs redzat, ka mēs uh, ierobežotā apjomā finansējam arī, piemēram, platījoslas fondu, daļai no nacionālajiem, daļai no Eiropas līdzekļiem eksporta un projektu finansējumu, to mēs darām vieni, un ar DG Elena mēs strādājam arī pie energoefektivitātes projektiem. Svarīgākais šeit ir tas, ka visi produkti, ko mēs šeit piedāvājam, ir paredzēti atšķirīgiem klientiem, un tiem ir katram savi noteikumi. Uh, mēs uh, koordinējam savu darbību un racionalizējam to, bet nepiedāvājam risinājumus, uh, kas būtu visiem vienādi. Mēs zinām, ka klienti ir atšķirīgi, projekti ir atšķirīgi. Un arī saprotam vēlmi pēc racionalizācijas, tomēr visam ir savas robežas, ievērojot uh, katra specifiku. um, coming to our experiences and also. Pastāstīšu par mūsu pieredzi un varbūt nedaudz jau pievērsīšos mūsu rekomendācijām. Runājot par instrumentu skaitu, kas būtu jāizveido, katrai politikas jomai parasti vajadzētu būt vismaz vienam instrumentam. Mēs esam arī kritiski noskaņot tad, ja to ir pārāk daudz ja, nu, piemēram, ir radošās jomas un kultūras instruments, kas vēršas pie atsevišķiem MVU kultūras nozarē, un mēs saprotam šī piedāvājuma politisko pievilcību, bet uh, nevajadzētu veidot šādus instrumentus katrai jomai atsevišķi, katrai nozarei atsevišķi, jo tad tas kļūtu pārāk sarežģīti. Mēs varam uh, iedomāties, ka situācija tad, ja MVU ir pieejami 4-5 dažādi finanšu instrumenti, tas varētu būt pārāk sarežģīti. Un arī mums ir grūtāk uh, sasniegt klientus, sadarboties ar katru atsevišķu ģenerālu direktorātu. Un uh, ne ik reizi tam būtu jāga. Otrais punkts - elastība ja es vēlas sadarboties ar nacionālajām struktūrām. Es arī vēlāk pastāstīšu, kāpēc no Eiropas viedokļa tas būtu pievilcīgi. Jūs sapratīsiet, ka tirgus uh, apstākļi Eiropā joprojām ir visai atšķirīgi. Piemēram, kā MVU Vācijā jums uh, ir iespēja piekļūt uh, 5 līdz 10 uh, gadus uh, ilgam kredītam, citā valstī tikai trīs gadus. Te nedara tāda pieeja, ka visiem der vienādi noteikumi. Tāpēc mūsu rekomendācija ir tāda, ka tad, ja jūs veidojat ES finanšu instrumentus, sekojiet, lai tie būtu elastīgi, lai, piemēram, Ungārijā būtu iespēja aizņemties uz pieciem gadiem, Polijā uz uh, 12 un Francijā uz 11 atkarībā no tirgus eh, specifiskajiem apstākļiem šajā valstī. Un arī te mēs redzam, ka notiek uh, virzība uz to, ka viens risinājums tiek piedāvāts visiem, varbūt lielām struktūrām tā nav problēma, bet uh, nelieliem uzņēmumiem šīs uh, nacionālās atšķirības ir daudz nozīmīgākas. Uh, runājot par aizņemto līdzekļu īpatsvaru, es domāju, ka to jau mēs dzirdējām. EFSI ietveros ir jānonāk pie ievērojama skaitļa, un gan parlaments, gan komisija norāda, ka projekta otrajā versijā lielāks akcents būtu jāliek nevis uz skaitļiem, bet uz kvalitāti. Un arī mēs par to esam sagatavojuši nostājas dokumentu, kurā skaidrojam, kā to ir iespējams izdarīt. Un varbūt vēl viens trešais punkts. Ir iespējams uh, panākt uh, svīras efektu, izmantojot finanšu instrumentus, bet tas ir arī atkarīgs no projekta rakstura, jo šie līdzekļi ir jāatmaksā. Uh, un eh, tas samazina mm, vēlmi to izmantot, neko nedodot pretī, bet tam ir nepieciešams kontrolas mehānisms, kas varētu tikt eh, pārņemts no dotāciju jomas, bet tas nedrīkstētu tikt pārņemts viens pret vienu, jo tas radītu problēmas. Ja jūs neatdodat eh, aizņēmumu, jūs kļūstat maksāt nespējīgs, un eh, ļoti bieži ir tā, ka finansējuma saņēmējs eh, saņem aizņēmumu uz ļoti izdevīgiem noteikumiem, tomēr tas tāpat paliek aizņēmums, un ja eh, līdzīgs noteikumu komplekts tiek attiecināts uz dotācijām, tas vienkārši nedarbosies. Un tāpēc ir jānošķir dotāciju veidā sniegtais atbalsts un finanšu instrumentu veidā sniegtais atbalsts. Arī dotācija jomā ir jānodrošina kontrolas sistēma, kā arī vienkāršāks režīms finanšu instrumentiem. Un nu, šķiet, ka dažiem jautājumiem es varu pārlekt pāri, jo tas ir nedaudz pārāk tehniski un attiecas uz instrumentiem, ko mēs izmantojam, bet es pārietu pie slaida kurā gribētu paskaidrot, kāpēc komisijai būtu vēlams panākt to, ka EIB un nacionālās struktūras sadarbojas, nodrošinot savstarpēju papildināšanu. To nevajadzētu vērtēt kā panākumu, ja mēs raugāmies tikai uz ES atbalstu nacionālo vai reģionālo atbalstu atsevišķi. Būtu jācenšas uh, raudzīties uh, uz kopējo atbalstu MVU kādā konkrētā jomā un vērtēt rezultātus. To ir iespējams izdarot tikai iesaistot nacionālos partners, jo viņi parasti daudz labāk pārzina pamatprincipus, uh, it īpaši, ja ir runa par uh, neliela apjoma finansējumu, viņi zina cilvēkus, situāciju. Un, un kā jau es teicu, mēs esam bāzēti Frankfurtē un strādājam no Frankfurtes, tomēr finansējums tiek sniegts arī izmantojot reģionālās un vietējās bankas. Uh, KFV nestrādā viena. Mēs izmantojam vietējo banku zināšanas, vai tās ir komercbankas vai valsts bankas, un atrodas uh, tajā pilsētā, kur attiecīgais uzņēmums. Un tas ir nepieciešams, lai varētu nodrošināt labus finanšu instrumentus. Varbūt vēl pāris lietas. KFV uh, un mūsu partneri parasti neveic diskrimināciju. Mēs sadarbojamies ar komercbankām, depozītu bankām, visa veida bankām, jebkurā nelielajā, jebkurā mazākajā Vācijas pilsētiņā. Un rezumējot mūsu vēlmi sārakstu. Vispirms vēlējos aicināt izmantot sinerģiju ES līmenī un ar nacionāliem instrumentiem. Otrakārt, to mēs jau nedaudz redzam, uzticēties nacionālajiem partneriem, jo komisija veic pīlāra izvērtējumus, mums ir mm, sadarbība ar EIB un citiem partneriem, un mēs jau redzam, ka birokrātija pamazām tiek ierobežota. Minēšu arī vienu konkrētu piemēru. Ja jūs vēlaties saņemt 100 tūkstošu eiro lielu kredītu, lai atvērtu savu uzņēmumu Vācijā. Tam ir uh, tādas sekas, ka jūs saņemat ļoti labu produktu, kur atbalsta ES, Vācijas Nacionālā valdība, un jūs varat uh, saņemt šo kredītu nelielajā bankā, kas jums ir aiz stūra, bet tam ir arī savi trūkumi. Jums ir uh, vairāki sadarbības partneri. Uh, un vairākas, eh, vairāki noteikumu komplekti, kā FV, Vācijas valdība, SVF un EIB. Jums ir jāpiekrīt visiem šiem noteikumiem, un galu galā ir ārkārtīgi garš saraksts, un galu galā jūs eh, varbūt sakat, ka finansējums ir tikai viena no manām problēmām, kas jāatrisina, lai nodibinātu šo uzņēmumu. Varbūt jūs pārdomājat bet eh, tāpēc mēs aicinātu veidot vienotu noteikumu komplektu, kas jāievēro finansējumu saņēmējiem. Un ir jādomā, vai mēs varam atteikties eh, no daži no dažiem noteikumiem, ko esam izstrādājuši paši, vai noteikumus nav iespējams atvieglot Eiropas līmenī, un uh, no finansējuma saņēmējiem būtu jāprasa ievērot tikai vienotas noteikumus. Elastības jau pieminēju, jo tirgus situācija dažādās valstīs ir dažāda. Tāpēc būtu nepieciešami tādi instrumenti, kas pieļautu zinām elastību un būtu pieskaņojami reģionālajiem un nacionālajiem kontekstam. Uh, Un visbeidzot, eh, paredzamība parasti ir zināma, zināmas izmaksas veidojot uh, Eiropas uh, eh, instrumentus. Piemēram, Erasmus schēmā mēs uh, ilgi runājām ar komisiju par studentu aizdevumiem. Uh, bija nepieciešams ilgs laiks, lai mēs varētu sākt izsot, izsniegt šos aizdevumus, un uh, kosme un citās jomās uh, mēs uh, tiešām piedzīvojām uh, lielisko sadarbību ar EFSI un būtu tiešām žēl, ja šie līdzekļi pēc 2020. gada vairs nebūtu pieejami. No vienas puses gan banku partneriem, gan MVU uz vietas ir nepieciešams zināms laiks, lai izstrādātu jaunas programmas. Mums ir liela interese, lai viņi turpina darboties, un tad, ja ir budžeta problēmas vai arī jūs pārveidojat noteikumus, uh, kas tas radīs daudz problēmu visiem starpniekiem. Tas tad arī viss no manas puses. Paldies! Šī. Paldies! Paldies par jūsu ieteikumiem un jūsu aicinājumu būt elastīgiem un izmantot vienkāršošanu, bet, nu, mēs esam parlamenta locekļi un, protams, ka mēs arī ļoti ieklausāmies šāda veida aicinājumos un ieteikumos. Tagad došu vārdu a, Anatoliju Alonso Paradokungam. Paldies, priekšsēdētāji! Visu pirms Es vēlētos pateikties eh, budžeta komitejai par uzaicinājumu piedalīties uzklausīšanām. Ir eh, ļoti liels gandarījums par iespēju iepazīstināt ar eh, mānas iestādes redzējumu un vīziju. Mēs esam tuvāki praksei, tam, kas notiek konkrēti. Vairāk stāvam pie zemes ja tā var teikt. Bet es ceru, ka šīs rekomendācijas, kuras sniegšu, būs iespējams arī realizēt praksē. Manā prezentācijā ir piecas daļas. Vispirms eh, veikšu salīdzinājumu starp eh, tradicionālajām eh, finansēšanas formām no uh, Eh, struktūrāliem fondiem subvencijām un subsīdijām un pēc tam eh, salīdzinājums ar finanšu instrumentiem. Pēc tam es eh, iepazīstināšu ar tiem finanšu instrumentiem, kas ir bijuši Spānijā izmantoti no 2007. līdz 2013. gadam un no 2014. līdz 2020. gadam. Pēc tam runāšu par uh, priekšrocībām, grūtībām un specifiku, kāda saistās ar finanšu instrumentu pārvaldīšanu, jo īpaši attiecībā uz pašreizējo periodu, kas vēl turpinās no 14. līdz 20. gadam. Un pēc tam runāšu par jauninājumiem, kas ir iekļauti regulā omnibus un attiecas uz finanšu instrumentiem. Noslēgumā līdzīgi kā iepriekšējie runātāji izteikšu ierosinājumus. Nu, visierastākā finansēšanas schēma izmanto finanšu instrumentus atbalstu, eh, dotācijas, tātad atmaksājumās subsīdijas, un no pārvaldības iestādes skatpunkta ir publiskās iestādes, kas veic investīcijas, ir eh, iestādes, kurām ir atbalsta eh, un dotāciju programmas, un kad tiek veikts atbalsta tiesīgs tēriņš, tad tiek sūtīt šāds eh, atmaksāšanas līgums. Mēs to pārbaudam, nosūtām Eiropas Savienībai un pēc tam eh, saņemam atbilstīgu reakciju. Tāds ir mehānisms, kas tiek izmantots eh, struktūru fondos. Tad tiek izmantoti arī aizdevumi ar interesantiem procentiem un arī iespējams izmantot tirgus instrumentus, eh, kurus, kuri tiek atmaksāti, bet kuri tiek atmaksāta starpības starp vienu un otru. Cita lieta ir finanšu instrumenti. Tā tad no pārvaldības iestādes skatu punkta, eh, ko tad mēs atbalstam? Mēs atbalstam to, ka eh, kāds maksā naudu finanšu instrumentā, fondā, kas sniedz garantijas, aizdevumus, e, kapitāla vai riska kapitāla, tāpat arī e, kopī, kopaizdevumus un tam līdzīgi. Un šo res, tātad resursu iepladināšana šajā instrumentā kļūst par atbalstiesīgu tēriņu, un šis tēriņš tiek apstiprināts pārvaldes iestādē, un šajā brīdī mēs arī sūtam lūgumu kom, kopienai veikt starpposma maksājumu. Un e, tad ir izpildes mehānisms, jeb īstenīšanas mehānisms, kas tiek izmantots, izējot no šiem četriem produktiem. Un tos saņem uh, gala saņēmēji. Mēs vairs nerunājam par labuma saņēmēji, labuma guvējiem, bet par eh, gala lietotājiem. Un tas eh, notiek vai nu tieši vai ar finanšu starpnieku palīdzību. Un, protams, šie fondi, caur kuriem iestāde ir saņēmusi kopienas atbalstu, ir pilnībā jāizmanto. Neizmantotās daļas perioda noslēgumā būs jāatmaksā atpakaļ. Uh, Tas ir eh, šāds eh, pārvaldes mehānisms, kas atšķirās no dotācijām. Finanšu instrumentu izmantošana parādījās 2007.13. Eh, gadā. Pirms tam tie arī tika izmantoti, bet skaidra regulējuma kas uz to attiektos, nebija. Un pēc tam, kad noslēdzās iepriekšējais periods, 31. martā, ir divi regulas panti, kas runā par šo, šo finansēšanas instrumentu. Iz, izpildu regulā ir runa par tiem instrumentiem, finanšu instrumentiem, kurus iepriekšējā periodā sauca par finanšu inženierijas instrumentiem. Un man vārds inženierija eh, rāda nelielu satraukumu, bailes es drīzāk tādu eh, nelietotu. Un eh, nu, tagad ir sācies jaunais periods, kura sākuma esam aizsākām divas iniciatīvas, kuras Uh, pieminēja Žeremijs un Džesika attiecībā uz pilsētu attīstības projektiem un enerģijas efektivitāti. Un mēs redzam atšķirības salīdzinājumā ar iepriekšējo periodu, jo tiek pastiprināta finanšu instrumentu lietošanu, uh, pateicoties uh, noteiktiem principiem. Mēs cenšamies arī nodrošināt vienkāršāka sistēma salīdzinām ar iepriekšējo periodu. Ja mēs eh, definējam jau predefinētus instrumentus, proti, ka ir eh, on the shelf mm, šie instrumenti, mm, tas ir līdzīgi kā uz grāmatnīcu aizejot un izvēloties grāmatu, un tad vēl ir mm, eh, tāds princips, ka tiek definēti tie instrumenti, kas ir izveidoti Eiropas līmenī un ko tieši vai netieši pārvalda komisija. Tas ir jaunums, kas ir ļoti svarīgs šajā kontekstā. Šeit uh, slaidā gan to nevarēs redzēt, bet uh, te var redzēt uh, to, ka reģionālie fondi un struktūrālie fondi, ka tur tiek izmantot tradicionālie finansēšanas līmeni un 85% no kopienas atbalsta tika izmantoti rīcībai kas saistījās ar dotācijām. Tātad e, tikai 15% no atbalsta tika izmantotas neatmaksājamiem projektiem. Un šajos neierastajos nosacījumos bija arī miksēšanas princips, varēja sakombinēt kredītus ar atbalstiem. tas nebija viegli, jo abiem bija viens un tas pats kods. Mm, ja varētu izvēlēties, un ja mēs skatāmies tikai reģionālās attīstības fondu Spānijā, tad 8% no resursiem ir paredzēti atmaksājamiem elementiem, vai nu finanšu instrumentiem, vai kādiem citiem. Tālāk runājot par finanšu instrumentiem praksē. Varbūt nav iespējams uh, izlasīt visu tabulā redzēto informāciju. Eh, bet ko tad varam secināt? 2007. 2013. perioda laikā mēs pārvaldījām 14 instrumentus, divus Jeremī eh, veida un 12, kurus eh, līdzfinansēja investīciju fonds un citi tiek pārvaldīti nacionālā līmenī. Bet doma ir tieši tāda pati. Uh, ka mēs tos saucam par uh, Žeremī veida rīcībām, un tas atbilst 933 miljoniem eiro, tātad divām trešdaļām. Tāpat esam aizsākuši arī citus elementus, Džesikas veida, ko pārvalda Eiropas Investīciju banka. Uh, kas mērām nedaudz vairāk kā 200 miljoniem eiro un e, no 14 finanšu instrumentiem mēs esam izveidojuši 150 tūkstoši eiro un, un izmantošanas procents ir 70%. Kāda tad ir šī reģionālā fonda attīstības daļa? Un tur būs 8% dotāciju daļas uh, kas tiek izmantotas eh, procentu pavairošanā vai arī interesantās procentu likmēs vai arī citās finanšu instrumentu daļās. Kas tad ir reprezentatīvs šeit? Tā ir operatīvā programma, kur, kurai ir 800 miljonu eiro aploksne un to pārvalda Eiropas investīciju banka. Tas ir instruments, kas tiek pārvaldīts eh, globāli, es kopumā, kaut arī galvenie izmantotāji šobrīd esam mēs. Mēs pirmie to izmantojām, un tas ir paredzēts arī 39. pantā dokumentā. Tas ir garantijas fonds. Mēs izmantojam garantijas iespēju jauniem aizdevumiem, tāpat ir vērtspapīrošana, kas ir paredzēta regulā, kuru gan mēs neizmantojam. Un to īsteno deviņas finanšu iestādes - OBI un OBIC. Instrumenti tīpaši sākumā piedzīvoja uh, smagas finansēšanas grūtības, kas uh, īpaši atsaucās uz MVU. Un šim fondam vajadzētu līdz 2019. gadam pilnībā tikt izsmeltam, tātad nu, pirms 2023. gadam reakcijas uh, daudzums ir izcils un ļoti labi rādītāji ir un 4 līdz 1 šis minimālais rezultāts jau nacionālā līmenī ir aptverts. Tas ir instruments, kuru izstrādāja pa, saskaņā ar nacionālo regulējumu Spānijā. Ņemot vērā fondu un mūsu administratīvo struktūru, mēs varējām uh, uzņemties svarīgas saistības katrā autonomajā apgabalā. Tātad tas nozīmē, ka katrā no reģioniem mēs eh, vēl varēsim rīkoties, bet darba vēl ir daudz. Un rezultāti attiecībā uz daudzgadu finanšu schēmu. Par tiem tad runājot, mēs pastiprināsim šo sistēmu ar dažiem papildu miljoniem. Mērķis saskaņā ar piedāvājumiem un līgumiem, kādu noslēgt ar banku iestādēm, mums vēl nonāk pie 5 miljoniem 5,5 miljardiem aizdevumiem mazajiem uzņēmumiem, kas atbilst izziņotajiem nosacījumiem. Un mēs šobrīd īstenojam eh, arī tradicionālākus instrumentus. Nekurā gadījumā mēs šobrīd vēl Eh, veicam ex ante izvērtēšanu. Tas ir posms, kas eh, arī nu, pat parādījās. Nu, šobrīd mēs paredzam aizsākt 17 jaunus finanšu instrumentus reģionālā līmenī un vienu nacionālā līmenī. Šobrīd gan skaitļu nav, bet ir aplēses, kas liek domāt, ka kopā ar eh, MVU instrumentu un šo instrumentu mēs varētu nonākt pie uh, reģionālas attīstības fonda uh, dotācijām reiz divi. Tātad divreiz vairāk kā iepriekšējā periodā. Un ir resursi, kas uh, ir mazāki, bet eh, globālā līmenī raugoties pateicoties šai sistēmai, mēs nonākam pie lielākiem skaitļiem. Runājot par vīziju, kāda ir Spānijas pārvaldes iestādē, kādas ir priekšrocības un kāda ir trūkumi. Pirmā priekšrocība, protams, ir mm, šīs uh, iespēja izmantot uh, iespējas atkārtoti. Tā ir visadekvātākā finansēšanas forma, pateicoties eh, riska kapitāliem un eh, garantijas aizdevumiem. Es nezinu, kā mēs varētu citādi finansēt šāda veida darbības, ja ne šādi. Tā ir alternatīva finansēšanas forma publiskajām politikām, pārējot no atbalsta uz aizdevumu. Jā, iestādē ir pietiekami daudz līdzekļu, tad uh, tā var ņemt aizdevumu un atgūt no savienības līdzekļus, pamatojot savu darbību, bet ne visiem ir pietiekami daudz līdzekļu, lai izmantotu šādus aizdevumus. Te nu redzams labs risinājums, kā izmantot instrumentus, kas ir mūsu rīcībā. Tad ir arī šīs dotāciju daudzums, kurus varam iegūt, izmantojot pašreizējās procentu likmes. Procentu likmes ir saistītas ar ieguvumiem, kurus iespējams iegūt, ja tiek iegūts atbalsts, un tad ir arī šīs kopienas fondu ātra īstenošana. Uh, certificējot projektu pa projektam, ir iespējams iegūt eh, dotācijas. Šāds instruments ļauj nonākt pie tā, ka katrs projekts var iegūt savu aplā, aploksni. Tā ir priekšrocība. Pārvaldības eh, izmaksas ir daļa no eh, īstenotā instrumenta. Mēs netērējam tehniskās asistences līdzekļus, uh, Mums nav jāparedz papildu asistence šādam mērķim. Tas ir arī interesants aspekts. Vēl viena laba priekšrocība ir iespēja mobilizēt privātos papildu kapitālus. Un līdz ar to privātais sektors arī var izmantot šo miedarbību ar banku sektoru. Vēl cita uh, iespēja attiecībā uz finanšu instrumentiem, kas tiek pārvaldīti ES līmenī, ir tas, ka var iegūt simtprocentīgu līdzfinansēšanas likmi. Pirms tam finanšu instrumenti paredzēja to, ka publiskais finansējums nebija garantēts. Tagad ir jāpasaka, eh, jānosaka, kāda ir nepieciešamais finansējums. Šī struktūra par to informē komisiju. Uh, Protams, ka pārvaldība nav vienkārša, ka teorijā viss ir vienkāršāk. Ir iespēja izveidot finanšu instrumentu, kas aptver visas struktūra fondu politiskās prioritātes, un tas paredz 10% prēmiju līmeni, arī interesanti iespēja. Cita lieta attiecībā uz fondu finansēšanas iespējām ir iespēja vērsties pie komisijas, uh, lai saņemtu starposma finansējumu. Nacionālā perspektīvā nepieciešams nacionālais arī ieguldījums, bet ir jāzina, tātad ir jāveic šis sākotnējais paziņojums un plānošana, lai pēc tam iegūtu finansējumu. Tas ir svarīgs posms. Uh, Eiropas investīciju bankas pieredze ir ārkārtīgi svarīga šajā kontekstā. Var noteikt eh, izpildu struktūras, balstoties uz bankas pieredzi, un tā ir arī ļoti interesanta priekšrocība. Es runāju par iepriekš definētajiem instrumentiem. Eh, tā arī ir eh, priekšrocība. Jāatzīst, kad mēs aizsākam finanšu instrumentu kādā valstī, uh, Mm, vai kādā reģionā nevienmēr ir viegli izpildīt nosacījumus, kas ir paredzēti on off the shelf. Bet tas ir labs veids, kā apzināt savas vajadzības. Vēl viena priekšrocība ir tāda, ka e, ir e, šīs e, tematiskās koncentrācijas mērķis 14.20. gadam, kas arī ļauj zema oglekļa ekonomikai un tam līdzīgi izveidot atbilstošus secinājumus, lai iz, nost, noteikumus, lai izmantotu iespējas. Te ir runa par investīcijām uh, enerģijas ekonomikā un uh, ekonomikā, kur ir zems oglekļa saturs, ir iespējams atgūt līdzekļus un atmaksāt aizdevumu, kas ir pamat nosacījums tā, lai finanšu instruments tiktu uh, aizsākts ar visām šīm priekšrocībām. Var rasties jautājums, kāpēc netiek izveidoti, mm, kāpēc vēl vairāk finanšu instrumenti. Tomēr ir arī grūtības, ar kurām saskaramies, to minēja kolēģi. Katrs instruments kalpo katrai politikai, viss nedara visam. Ir zināmas grūtības, kas kavē iestādes izmantot dotās iespējas. Jāteic, ka tas ir sarežģīti, tas arī aizņem laiku, lai veiktu eksante novērtējumu. Un mēs balstāmies uz komisijas vadlīnijām, kas ir ļoti plašas, apjomīgas, pārval, pārvaldības iestādes, lai izvairīties no riskiem. Uh, protams, ka vēlas ievērot eh, visus eh, nepieciešamos nosacījumus. Un mēs vēlamies tā, lai visi uzskaitītie punkti tiktu ievērot, tomēr tas aizņem laiku. Un eh, vienošanās, kas attiecas uz katru finanšu instrumenta darbību, ir jānodrošina atbilstība mm, šiem īstenošanas organismiem, iestādēm. Un tas ir ļoti svarīgi. Mm, kad ir jāiegūst aizdevums no Eiropas Investīciju bankas, un banka ļoti eh, labi māk vest pārunas, un eh, mēs nonākam pie daudz, daudziem, eh, daudzām vienošanām, starpkredītu vienošanām ar specifiskiem līgumiem. Mēs neesam pie tā pieraduši. Bet būs vien jāpierod. Tas Uh, ir uh, darbietilbīgi. Un tāpat jāmin, ka pārvaldītājiem nav tādas pieredzes. Mēs esam raduši mm, uh, sniegt finansējumus lielām infrastruktūrām vai arī pārvaldīt atbalsta režīmus, bet finanšu instrumenti un pārvaldības tradīcijas, mm, jāteic, mums ir nedaudz svešas, nesam pie tām radušas, raduši. Vēl viens aspekts ir regulējuma sarežģītība. Tāpat jāteic, ka ir tāda tendence uz pārreglamentēšanu un tādas kafkas, kafkiskas situācijas rodas. Iepriekšējā regulā bija daži panti, tad eh, nonācām pie Um, vēl papildu desmitiem pantiem, īpaši ceturtā nodaļa, kas ir ļoti sarežģīta, tad ir delegā, viena deleģētā regula, četras īstenošanas regulas, 14 vadlīnijas. Es pat nesmu drošs, vai ir tikai 14 vadlīnijas, iespējams vairāk, ko ir publicējusi komisija. Un uh, šis uh, saturs ir uh, ļoti standartizējošs. Mēs eh, cenšamies arī ļoti rūpīgi to visu ņemt vērā, arī ar ļoti drastiskiem, mm, eh, drastiskām sekām, mm, kādas minētas, un tā, tad ir vairāk lietu, kas darāmas salīdzinājumā ar tradicionālajiem regulām. Ir arī tādi regulējumi, kas mums nav nemaz saprotami redzējām grūtības, eh, kas saistās ar atbalsta kombinēšanu ar finanšu instrumentiem tajā pašā projektā, darbībā. Nesen mums tieši bija tāds gadījums, mums bija bāžas par piemērošanu. Mēs bijām domājuši, ka mēs viegli varēsim abus sakombinēt, uzdevām jautājumu komisijai, cerējām, ka komisija atbildēs, ka jā, un komisija teica jā, bet beigās izrādījās, ka nē, lapuš, lapuses beigās, un Eh, praksē izrādījās, ka tomēr eh, tas eh, tā ir tikai teorijā. Un mēs līdz ar to nonākam pie tādas juridiskās paļāvības trūkuma. Ir pretrunīgi elementi tekstā, kurus ārkārtīgi grūti piemērot. Kad mm, runājam par resursu atkārtot izmantošanu vai arī procentu likmju atkārtot izmantošanu, ir tiešām jāpārbauda. Uh, vai tas darbojas vai nē, vai izdodas vai nē. Runājot par citiem svarīgiem aspektiem, jūs varbūt eh, teiksiet, ka es eh, visu laiku runāju vienu un to pašu. Finanšu instrumenti pārsniedz eh, tā robežas, jo tiek prasīts vairāk finanšu instrumentā nekā tas tiktu pracīts nacionālā līmenī, identiskā situācijā ir e, informācijas pieprasījumi, kas jāsniedz, kas ir ļoti visaptvaroši, un, kad ir jāveic pārbaudes, auditi, ja mēs runājam par dotācijām, tad ir jāpārbauda tēriņi, publiskie tēriņi, investīcijas, un kādi ir parametri, kritēriji, kādi ir projekta rezultāti. Šeit ir runa par aizdevumu, mēs esam izvērtējuši maksātspēju un ceram atgūt naudu, un viss norāda uz to, ka naudu būs iespējams atgūt. Tomēr ir ļoti daudz prasību, ļoti daudz pārbaužu auditu, kas ir jāveic, un nevienmēr ir skaidrs, cik tālu mēs tējam. Par eh, riska kapitāliem. Kāda eh, audita ir jāveic, kurā brīdī? Vai tad, kad tiek piešķirts eh, kapitāls pēc diviem gadiem, vai mēs pārbaudam investīcijas vai arī m, mm, pašu kapitālu, bet te bija runa par kapitālu, un ja tas nesaskan ar uzņēmumu, uzņēmumu plānu, kuru to laiku iesniedzam, vai būs kāds uh, sots par to, ka lūdzām aizdevumu. Mēs uh, saskaramies ar uh, grūtībām attiecībā uz pāreju no dotācijām uz kaut ko, kas nav dotācijas, vai arī kur ir tikai nedaudz dotāciju daļas, un no tā izriet ļoti daudz grūtību. Mēs vienmēr reģionālajām iestādēm aicinām vienoties savā starpā, un mēs arī nacionālā līmenī uh, vienojamies ar pārbaudas iestādēm. Tomēr ir ļoti grūti mm, šīm pārbaudas iestādēm uh, Un nekavējošās sekas ir tādas, ka ir sadarbība ar privāto sektoru, kas otru reizi vai pat trešo reizi pārbauda šāda veida instrumentus. Un, kad runājam par privātā finansējuma piesaisti, mm, ne tikai ar starpniecību, bet arī ar kapitāla pie, mm, pieplūdinājumu, mm, un tas te ir eh, jāsaskaras zināmām grūtībām no privātā kapitāla fonda. Attiecībā uz auditiem tas eh, te pārvaldes iestāde to neveic, bet audits to veids ekspost. Tātad problēma ir tā pati, līdz ar to tas nestimulē šo instrumentu izmantošanu. Jāteic arī, ka mēs izmantojam uh, Eiropas eh, investīciju bankas pārvaldības instrumentus. Un mēs justos drošāk, ja mēs, mm, ja būtu lielāka skaidrība, nevis ka mums pašiem būtu mm, jāizlemj labāk, lai kāda kopienas institūcija veic šo instrumentu pārvaldi. Un jāpiebilst, ka šajos gadījumos finanšu instruments uh, instrumentu pārvaldes struktūra, kas ir radusi pārvaldīt atbalsta schēmas. Un te nav problēma. Un reizēm ir gadījumi, kad ir bijušas lielākas veiksmes un panākumi. Mērķis ir finansēt inovācijas un pierast izmantot šies atbalstus. Un šeit ir uh, saraksts ar visiem noteikumiem. Un nu, noslēgumā stāstīšu par jaunajiem elementiem omnibus regulā. Pirmais svarīgākais punkts, kas ir arī visinteresantākais, ir izsvērt uh, šos ieguldījumus Junkera plānā, kā tādus ieguldījumus instrumentam savienības līmenī. Tātad mēs varam rēķināties ar simtprocentīgu līdzfinansējuma likmi. Un tas ir līdzīgi, kā mēs m, mm, attiektos pret uh, Eiropas Investīciju bankas pārvaldīto MVU projektu. Un, uh, tas, ka ir iespējams aizsākt šādu iniciatīvu arī rāda, ka te ir ļoti veiksmīga elastība. Eh, tad audita režīms, ko, saistā, ko sasaista ar Eiropas investīciju bankas pārvaldi, jo investīciju banka uh, saskaņā ar omnibus eh, regulas priekšlikumu, ka tur nebūtu nacionālajām iestādēm jāveic eksante novērtējums. Te, nu, protams, mēs neiebildīsim, bet problēma ir tāda, ka šis pienākums attiecas uz visām organizācijām, kas varētu sadarboties ar Eiropas, eh, fin, eh, Eiropas investīciju bankām, piemēram, arī gala saņēmēji varētu tikt iesaistīti. Tātad nekonsekvence kontrolē ir, nu, dien neiedomājama problēma. Es domāju, ka mēs nonāksim ļoti sliktā situācijā, ja mēs kontrolējam kaut ko, ko jau kāds cits kontrolē, bet kuru pašu neviens nekontrolē. Tātad, kādas tad būtu rekomendācijas? Es domāju, jūs to varēsiet jau iedomāties par mm, to, ka pārvaldība, kas attiec uz finanšu instrumentiem, būtu jāsaskaņo ar to finanšu instrumentu pārvaldību, kas neietilpst finanšu instrumentos. Tātad mums ir nepieciešama regulējuma sistēma, kas mm, nodrošina īsu, precīzu novērtējumu, vajadzētu izvairīties no pārmērīga regulējuma. Tajā pašā laikā nevajadzētu vienlīdzīgi attiekties pret uh, finanšu atbalstu, kas tiek piešķirts gala saņēmējiem. It kā te būtu runa par dotācijām. Nu, diemžēl šāds gadījums ir redzams tagad. Es mm, esmu uh, skatījis šo operāciju definīciju, kas ir vairākās regulās. Jā, mm, kad tiks sniegts turpmāks atbalsts no finanšu instrumentiem visā operācijas garumā, bet tas, kas tiek piemērots operācijai, ir vis, izmantot visus šos aizdevumus, jo, nu, kārdinājums to darīt ir liels, jo regula to atļauj, un ir jāizvairās iespēju robežās no tā, ka e, ir pārāk ierobežojoši vai neskaidri nosacījumi. Es jau biju teicis, ka ir ļoti grūti uh, sakombinēt atbalstus, aizdevumus un dotācijas. Es eh, šeit esmu minējis to, kas ir regulā, kuri teiks, ka finanšu instrumentu atbalstam ir jābūt daļai no operācijas ar atbalstiesīgiem tēriņiem, kas atšķirās no e, cita veida atbalsta resursiem vai formām. Un, ja, piemēram, ir kāds projekts ar 10% dotācijām, e, kur nepieciešams papildu finansējums, tad, ja uh, viņi vēlas izmantot uh, kāda cita fonda iespējas, tad viņi to nevarēs darīt. Vēl viena cita rekomendācija. Es teiktu, ka ir jāveicina nacionālo iestāžu neatkarība, viņu neatkarīga darbība, tā lai viņi varētu izstrādāt uh, finanšu instrumentu ar juridisko drošību saskaņā ar viņu ierasto praksi. Tātad eh, tam ir jābūt eh, mm, juridiski pareizi nacionālā līmenī, un lai to neierobežot pārāk sarežģītas normas un standarti. Un tad mm, šīs eh, normas, šīs vadlīnijas ir kļuvušas par mm, pārāk uh, neskaidrām. Un tā tad ir, tas jāveic, ievērojot kopienas tiesības, lai nav tā, ka pārbaudītājs var teikt, ka tēriņš nav atbalstiesīgs un tas būs jāatmaksā atpakaļ. Nu, varbūt es ļoti gari izteicos, bet tas bija tas, ko vēlējos teikt. Paldies, priekšsēdētāji! Paldies, Alonso Pārdo kungs. Tagad izmantošu iespēju sirsnīgi sveikt eh, apmeklētājus. Mums ir ļoti augsti viesi ieradušies eh, no parlamenta eh, komitejām, no visas pasaules. Tie ir parlamenta komiteju priekšsādētāji, kas piedalās kapacitātes veidošanas seminārā, kas šodien notiek parlamentā un arī rīt. Uh, un esmu tikai vicepriekšsēdētājs, bet eh, sveikšu eh, jūs priekšsēdētāji, dāmas un kungi, šeit Eiropas parlamentā. Un tā tad tagad turpināsim skatīt vēl padziļinātāk šos te finanšu instrumentus, tie tiešām fascinējoši, un eh, arī skatīsim citus finansēšanas iespējas, un visbeidzot, uh, Eh, ļoti eh, cienījama runātājs Uzana Hargitai, kura eh, varbūt salīdzinās finanšu instrumentus un dotācijas. Lūdzu, jums vārds uz 20 minūtēm. Thank you very much. Liels paldies, liels paldies par ielūgumu uz šīm diskusijām. Es gribētu paust dažas idejas no Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības bankas perspektīvas tiem, kas varbūt ne nepārzina pilnībā eh, šo te finanšu institūciju. Mēs esam starptautiska finanšu institūcija, kura uh, galvenokārt uh, pievēršas privātā sektora attīstībai. 75% no mūsu portfeļa ir privātajā sektorā, un mēs uh, strādājam centrālajā un dienvidu austrumu Eiropā, 12 Eiropas Savienības dalību valstīs. Uh, Dažas no tām pievienojās 2004. dažas 2007. gadā Eiropas Savienībai, un mēs eh, arī Grieķijā un Kiprā ieprobežot laiku esam strādājuši. Mums ir tirgu balstītas cenas mūsu aktivitātēm, un eh, mums ir aktīvi jādarbojas eh, valstīs, ņemot vērā mūsu papildu lomu un tajās Eiropas Savienības valstīs mūsu papildināt tā papildu loma ir papildus EIB finansējumam un Eiropas Savienības fondiem, un mēs tur galvenokārt pievēršamies kapitāla tirgus, kapitāla vietēju uzņēmumu finansēšanai un tam, ko mēs saucam par pārēju uz zemu izmešu ekonomiku. Es gribētu pievērsties divām vai trim jomām, uh, atšķirībā no iepriekšējiem runātēm. Pirmkārt, vai mums joprojām ir vajadzīgs dotācijas, jo um, tas tiek pieņemts kā pašsaprotams, kā mēs veidojam finanšu instrumentus, bet kā jau uh, te tika teikts, um, uh, tagad uh, ir liela pievēršanās uh, finanšu instrumentiem un uh, dotācijas tādās jomās kā transports, enerģija, pilsēta, infrastruktūra, MVU finansējumi, uh, Tur ir vajadzīgs dotācijas, un tur mēs esam aktīvi arī strādājuši. Un iepriekšējā runātāja arī minēja, vai finanšu instruments, vai manā gadījumā dotācijas ir aizstājies labām politikas reformām un kā šīs lietas ir savienojums. Bet pirms iedziņinos šajās 12 ES valstīs, uh, pateikšu, ka mums ir nedaudz atšķirīgas viedoklis attiecībā uz dotācijām ārpus Eiropas Savienības, jo tur mums nav ietekme, uh, kā mēs lietojam uh, dotācijas uh, Rietumbalkānos vai citur, to mēs varam ietekmēt, un dotāciju izmantošana un koncesija izmantošana ir selektīvāka un mērtiecīgāka šajās jomās nekā uh, Eiropas Savienības dalībvalstīs. Un mēs nošķiram eh, aktivitāšu tipus, kādus mēs finansējam, um, vai tās ir komerciāli virzītas, vai tur ir runa par eh, sabiedrisko pakalpojumu paplašināšanu, kādu sektors, kādus tirgus mēs finansējam, kas ir saņēmēji, un vai mēs uh, strādājam kādā konkrētā reģionā vai valstī. Un mums ir uh, daži principi, uh, kas diktē Eiropa finansējumu um, mūsu darbības valstīs, uh, Maroka, Polija, Ukraina, uh, Centrālā Āzija, tie tikai piemēri, kur mēs strādājam. Mums ir jāizvairās no tā, ka mēs izstumjam privāto sektoru, un kā jau tas tika minēts, man ir jāpierāda mūsu uh, akcionāriem, tā skaitā ES akcionāriem, ar katru projektu, ka tirgus ir testēts. Mums ir jāpielāgo dotācijas tādā veidā, lai uh, neradītu atkarību. Un treškārt, uh, tajos sektoros, kur mēs darbojamies, mums ir jānodrošina, lai projekti varētu radīt ilgtermiņa ilgtspējību ekonomiskā ziņā un lai tie uh, ilgtermiņā varētu būt dzīvotspējīgi. Tātad strādājot pie politikas reformām un. Um, kaut ko panākt, tas ir mūsu mandāts. Un kāds tad ir mūsu iekšējās eh, vadlīnijas, runājot par dotācijām un koncesiju finansēšanu? Mēs cenšamies uh, izmantot miksēšanas metodi, piesaistot vēl arī citu finansējumu. Un, uh, ir jārunā arī par ārējiem faktoriem. Šeit tika minēti arī tirgus trūkumi, Uh, un uh, mums būtu uh, jāatbalsta arī investīcijas ar augstu potenciālu tirgu. Erab vienmēr cenšas lietot dotācijas un koncesiju, koncesiju finansējumu tā taupīgi un piesaistīt aizņemto kapitālu um, svirs efekts parasti ir 5 līdz 7 reizes atkarībā no sektora. Un atgriežoties pie mūsu 12 ES valstīm, kurās darbojamies, un gribēju jau pateikt, ka uh, tur arī būtu jāpiemēro šie minētie principi. Es pievērsīšos tām jomām, kur ir ERA finansējums uh, kas ir uh, pēļņu nesošajums - transports, enerģija, pilsētu infrastruktūra, kapitāla tirgus attīstība, MVU finansēšana un, kā jau es minēju, arī pārēju uz zem uz izmešu ekonomiku. Mūsuprāt, um, ļoti svarīga ir šī te struktūra sākotnējā. Tas sākas jau ar daudzgadu finanšu schēmu un operacionālajām programmām. Tas ideālā gadījumā būtu tas līmenis, kad tiek veikts gan dotācijām, gan finanšu instrumentiem eksanta novērtējums. Cerams, nepārsniedzot šīs 150 lapuses, ko kāds no runātājiem minēja, un man ir um, nācies daudz šos novērtējumus lasīt, tā arī neatrodot, kāpēc ir vajadzīgs vajadzīgas dotācijas, kāda ir investīcija stratēģija, kā to visu kombinēt. E, tika minēti daudzi cēla mērķi, bet ko finansēt un kā finansēt, tas bieži vien e, pietrūks šajos novērtējumos un nerunājot jau nemaz par uh, norādēm uz to, kādu veidu politikas reformas varētu panākt ilgspētīgāku rezultātu. Centrālajā un Dienvidu austrumē Eiropā mēs redzam, ka pārēju uz finanšu instrumentiem šajās jomās, es šeit nerunāju par izglītību vai uh, veselības aprūpu, tā ir kā zobu vilkšana uh, publiskajām iestādēm, kam jau tā ir grūti uh, maksimizēt dotāciju izmantošanu. Otrakārt, finanšu instrumentiem ir vajadzīgs arī uh, um, uh, ieviešanas ziņā diezgan uh, liels sarežģītības līmenis, tie ir sarežģīti ieviešami. Tātad, kas ir labi dotācijām, kas ir slikti? Jā, protams, ko mēs esam konstatējuši mūsu pašu transakcijās, ir tas, ka dotācijas ir spēlējušas būtisku lomu atbalstot investīcijas, kas neobligāti rada pēļņu. Piemēram, mēs esam uh, līdzfinansējuši reģionālo ceļu atjaunošanu. Tas pats par sevi nerada uh, pēļņu vai ienākumus, bet netieši tas ir bijis ļoti nozīmīgi, eh, lai eh, veicinātu reģionālo iekļautību. Arī dotācijas projektiem, kas paši nevar piesaistīt privāto vai publisko finansējumu, un mēs eh, esam daudzus tādus redzējuši - jaunu uzņēmumu, inovāciju finansēšanu un arī vidas infrastruktūras investīciju jomā. Dotācijas var uh, um, tiešām uh, vērsties uz tādiem saņēmējiem, uh, lai uh, agrāk uh, īstenot investīcijas, kas varbūt būtu veiktas uh, pēc pieciem vai desmit gadiem. Es esmu ļoti par zaļajiem produktiem, tāpēc šeit gribētu minēt tiešām um, zaļās ekonomikas ieviešanu, kur nedrīkstam vairs atlikt. Dotācijas parasti tiek uzskatīts par vienkāršākām. Uh, jo eh, tur ir jau uzklāta pieredze, bet eh, ja mēs raugāmies uz dotāciju schēmu veidošanu, eh, raugoties uz to, kā tās lietojam, kā to varētu izmantot kombinācijā ar finanšu instrumentiem, vienalga vai tie būtu ES vai cita veida, vai nacionālie vai starptautiskie finanšu instrumenti, banku sniegt instrumenti, tad uh, tur arī nav vienkāršāka situācija. Uh, Kā jau es minēju, transports saņem, un tam tā vajadzētu būt, dotācijas. Esam redzējuši būtisku Eiropas Savienojumu projektu īstenošanas pātrināšanos dotāciju rezultātā. Reģionālie ceļi, dzelzceļi, tie ir piemēri, un atlikušajās desmit minūtēs daudz par to runāšu. Tur ir vajadzīgas reformas. Uh, bet uh, mēs nevēlamies, protams, lai labas politikas reformas uh, transportā tiktu kavētas, piemēram, ceļu maksas uh, ieviešana vai ceļu atjaunošana. Uh, Tātad ir uh, arī uh, jānoslēdz uzturēšanas līgumi šādiem ceļiem, un tas ir jāiekļauj projektos, un pat transporta jomā varētu domāt par uh, privātā sektorā aicināšanu uh, piesaistīties, iesaistīties ievār, ieviešanā. Viens labs piemērs bija Slovākijā, kā var izmantot finanšu instrumentu, lai uh, atbalstītu PPP um, autostrāžu finansēšanā. Un varētu arī selektīvi izmantot uh, dotācijas, lai veicu, veicinātu starpsavienojumu veidošanu uh, Pirms divām nedēļām mēs piedalījāmies uh, aktīvās debatēs par to, Uh, vai uh, izmaksu un ieguvumu analīze Eiropas Savienošanas instrumentā būtu jābalsta uz dotāciju maksimizāciju un uh, vai par dotācijām vajadzētu domāt, runājot par pārobežu izmaksu sadali. Un, uh, uh kamēr nebūs pieejams dotācijas un neviens nevarēs piedāvāt labāku finansējumu, tad šīs uh, dotācijas varētu uh, radīt nepareizos stimulus. Pilsēta infrastruktūrā esam redzējuši daudzus centrālajā un austrum Eiropā ieviestus projektus, jo īpaši uh, atkrituma apsaimniekošanas un ūdens apsaimniekošanas jomā, un daudz no tiem nebūtu bijuši iespējami bez dotācijām, bet joprojām atpaliekam politikas reformu ziņā. Nāk aizvien vairāk uh, projektu ar Eiropu atbalstu, kuros ir svarīgi, lai politikas tiktu reformētas, piemēram, apsaimniekošanas iekārtu reģionalizācija, arī subsīdijas un tarifi uh, ir jāņem vērā. Um, un šeit arī privātā sektora uh, līdzdalībai būtu zināma loma, piemēram, cietu atkritumu apsaimniekošanā. Lai uh, izmantotu uh, dotācijas, būtu jāveic šīs politikas reformas. MVU finansēšana. Tās divas jomas, kurās mēs esam konstatējuši labu dotāciju izmantošanu, ir inovācijas un jaunu uzņēmumu finansēšana. Kaut gan pēdējā jomā un arī pirmajā apvārsnes 2020 finanšu instrumenta lietošana ir uh, ļoti labu papildu lomu spēlējusi. Zaļās ekonomikas ieviešanā jā uh, dotācijām, bet tikai tad, ja tās tiek lietotas taupīgi un kā stimulu finansējums. Un kā jau kolēģi norādīja, ir jāatgūst izmaksas ar šīm investīcijām energoefektivitātē, un redzam, ka šādi tirgi attīstās arī Eiropa finansējuma rezultātā Polijā, Slovākijā, Bulgārijā. Uh, apmēram 10 līdz 20 procenti um, no uh, dotāciju finansējuma var radīt labu ietekmi. Es nezinu, vai varu piebilst kaut ko par finanšu instrumentu mīnusiem. Tie šķiet ir sarežģītāk, bet tā tam nav jābūt. Tātad, kā tur ir, tur ir parādi, garantijas, kapitāls. Tātad, uh, tur problemātiskāk ir pārvaldība nekā uh, izveide. Mēs domājam, ka. Uh, Finanšu instrumentu loma ir bieži vien skaidrāka nekā runājot par dotācijām. Tātad eh, finanšu instrumenti ir ļoti pievilcīga finansēšanas uh, forma, ņemot vērā, ka budžeta resursi ir uh, ierobežoti, un šādus te finanšu instrumentus var arī izmantot vairāk kārt, un tie pat lielākā mērā nekā dotācijas var piesaistīt privātā sektora investīcijas. Un tomēr mums ir jāatzīst, ka centrālajā un dienvidu austrumē Eiropā šie finanšu instrumenti joprojām bērnu autiņos. Uh, tie ir ne tikai rūpīgi jāizstrādā, bet tur ir vajadzīga arī spēcīga ieviešanas kapacitāte, un tas nav um, sagadīšanās pēc, ka mēs raugāmies uz valstīm, kas ievieš uh, finanšu instruments. Tās ir tādas valsts, kam ir nacionālās attīstības bankas, kas ir spēcīgas, un uh, tā nav arī sagadīšanās, ka uh, ir jāveido fondi ieviešanai un. Uh, lai tur uh, savāktu pieredzi. Uh, ieviešanas procesā. Es gribētu īpaši minēt uh, divas jomas, kurās mūsuprāt pastāv problēmas finanšu instrumentu lotiešu, lietošanā tieši lietotājiem. Uh, pirmkārt, garantiju lietošana paralēli dotāciju schēmām. Iepriekšēji runātāji jau norādīja ka pastāv šīs paralēlās schēmas. Mēs, piemēram, raugāmies uz MVU finansējumu ar garantijām šajās jomās. Viena joma, uh, kurā mēs gribētu aicināt saskaņot Eiropas un nacionālā līmeņa finanšu instrumentus, jo mēs uh, redzam, ka ir tāda kā tirgus kanibalizācija, un finanšu instrumenti ir tikai viena joma, kur ir bažas. Ja tam visam pievieno vēl uh, um, grāntu programmas, dotācija programmas, kas iet paralēli finanšu instrumentiem, tad mēs esam tiešām sarežģītā situācijā. Um, ir grūti izlemt, uh, tātad grūti izlemt arī MVU, ko izvēlēties, bet arī valdībām ir ļoti sarežģīti izmērīt dažādo programmu rezultātus. Vēl viena joma, kur mēs esam konstatējuši tādu finanšu instrumentu gūzmu, uh, ir uh, riska kapitāla sniegšana. Uh, izskatās, ka ir diezgan labs finansējums privātā kapitāla fondiem centrālajā un dienvidostam Eiropā. Tur ir pieņemami uh, investīcija projekti, bet uh, ir vajadzīgs finansējums riska kapitāla fondiem un vairāk finansējums ir vajadzīgs akceleratoriem un biznesa inkubatoriem. Uh, bet eh, veiksmīgām investīciju programmā ir vajadzīgi fondu eh, menedžeri un eh, uzsākot vairākus kapitāla fondus, kurus atbalsta valsts vai publiskās institūcijas, tad tur ir ļoti svarīgi izvēlēties pareizos fondu pārvaldniekus, ja vēlamies veidot kapitāla fondu tirgus un nevis veikt tikai atsevišķas investīcijas. Uh, Vairākās mūsu darbības valstīs esam uh, redzējuši, ka publiski tiek veidoti ļoti daudz šādi fondi, lai sniegtu atbalstu uh, MVU, kam trūkst kapitāls, uh, bet tas jau automātiski nenozīmē, ka jums ir vajadzīgs investīcijas. Tas ir tas lielais potenciāls, kas kapitāla fondiem ir, ko tie var izmantot atbalstos uzņēmumus. Tātad, ja publiski tiek atbalstīti uh, Eh, kapitāla fondi, kas atbalsta uzņēmumus, kam vienkārši trūkst kapitāla, tas neattīst kapitāla tirgu. Uh, Tātad, kādas mācības var būt no erab pieredzes? Es eh, jau minēju, cik daudz mums bija jācīnās ar eh, finanšu instrumentu eksante novērtējumiem, kas lielā mērā ir bijuši bezjēdzīgi visu cieņu, bet vismaz mums eh, tie, kurus mēs esam lasījuši, nav bijuši noderīgi. Tur nebija nekādas ieteikumi par to, kā veidot finanšu instrumentus. Tie neno vērtēja finanšu instrumentu lomu attiecībā pret dotācijām, un tur nebija nekādu ieteikumu par to, kā finanšu instruments ieviest. Otrakārt, um, dotācijas investīcijām būtu jāsavieno ar politikas reformām. Es būtu ļoti piesardzīga minēt nosacītību, bet tomēr šī ideja, mūsuprāt, ir tāda, ka uh, daudzās jomās, kā investīcijas, MVU finansēšana, uh, Eh, tur eh, energoefektivitātes finansēšana, tur dotācijas tā kā zūd un dotāciju intensivitāte, intensitāte eh, nebūtu jāatvēl, lai atbilstu valsts atbalsta prasībām, bet vajadzētu arī bruģēt ceļu finanšu instrumentu vai komercfinansējumu piesaistīšanai, investējot attiecīgās jomās. Vēl divi jautājumi. Pirmkārt, lūdzu veidojiet um, dotāciju, bet arī finanšu instrumentu programmas ar tehnisko palīdzību. Tad, kad mēs runājam ar nacionālajām atbalstu bankām vai fondiem, tad viņi saka, ka viņiem nav pietiekami daudz finansējuma tehniskajai palīdzībai. Tad, kad mēs iesaistāmies un uh, arī runājam par uh, finanšu instrumentiem, tad tur ir ļoti vajadzīga tehniskā palīdzība. Tas ir, lai palielinātu gala saņēmēju kapacitāti. Vienalga, vai te ir runa par atkritumu apsiemnokošanas vai uzņēmiem vai MBU vai eh, projektu veidošanu, eh, vai arī mēs runājam par eh, finanšu starpnieku kapacitātes palielināšanu, lai sniegtu aizdevumus energoefektivitātes īstenošanai. Tāda atsevišķa programma šīs vajadzības neapmierina. Daudzas idejas ir šajā jomā. Es domāju, ka daudz no tām jau pieminēju, ko vajadzētu darīt un ko arī darām kopā ar pārvaldes iestādēm tajās 12 eh, Eiropas Savienības valstīs, eh, kurās mēs darbojamies. Eh, Viņdien mums bija tikšanās ar Eiropas komisijas kolēģiem, kas strādā pie ārēju investīciju plānu. Mēs diskutējām arī par Eiropas uh, garantiju lietošanu, kas ir gaidāma. Tur bija arī tādas novatoriskas idejas par to, kā sabiedrības līdzekļus varētu uh, izmantot uh, publiskam labumam, um, bet arī mobilizējot privāto sektoru, un zināmā mērā mēs uzskatām, ka uh, šo pieredzi mums vajadzētu uh, gūt, uh, un tātad to varētu pēc tam izmantot arī Eiropas Savienības iekšienē. Paldies! Paldies. Paldies, ģenerāldirektores eh, kundze, par šo prezentāciju. Bet tagad ir laiks diskusijai, jautājumiem un atbildēm. Vispirms es šeit gribēju dot vārdu referentē Ederei Gardie Zabālai Rubjālai. Paldies, priekšsēdētāji! Man būtu viens jautājums kuru es pierakstīju, klausoties uh, referentus. Daļai varbūt uz to jau ir sniegta atbilde. Es redzēju, ka atsevišķi finanšu produkti jeb instrumenti eh, nefunkcionē pietiekami labi, daži ir sarežģīti. KFV pārstāvis šeit runāja arī par kultūras un radošo nozari un sacīja, ka varbūt atsevišķās jomās e, šie dažādie finanšu instrumenti ir jāpatur, bet tad ir jāvērtē rezultāti un jādomā par to, kur zemu rezultātu dēļ tos būtu jālikvidē. Mēs, protams, visi strādājam dažādās politikas jomās, un būtu nepieciešams finanšu instrumentu stiprināt. Pieprasījums pēc tiem ir liels, tomēr nevienmēr mums izdodas ar mūsu rīcībā esošajiem līdzekļiem šo pieprasījumu apmierināt. Labi, es saprotu, ka šis jautājums nebija konkrēts, bet visiem, bet labprāt uzklausīšu vienu jautājumu vienā piegājienā un uh, Un tad runātāji, kuri vēlas, var atbildēt uh, uz uh, referentes jautājumu vispirms. Stone, Vai kāds tad uh, uzdrīkstēsies spērt pirmo soli? Labi, mēģināšu to izdarīt īsi. Pirmkārt, eh, viens no punktiem, ko es pieminēju, viena no pirmajām problēmām ir veidot eh, specifiskus eh, finanšu instrumentus, piemēram, radošajām nozarēm. Un jūs droši vien mēģinājāt sacīt, ka šādi finanšu instrumenti ir nepieciešami arī uzņēmumiem, MVU. Daži no tiem ir labi, daži no tiem ne. Un Mēs eh, nevaram pat apgalvot, ka mēs eh, varam visu finansēt, tāpēc es nedomāju, ka nav nepieciešami šādi papildus instrumenti, jo nepietiek līdzekļi. Ir, protams, svarīgi raudzīties, lai būtu atdeve, bet eh, ir nepieciešami konkrēti mm, instrumenti, piemēram, energoefektivitātē, un tur ir jārisina attiecības starp uh, īpašniekiem, īrniekiem un tam līdzīgi. Šādās situācijās finanšu instrumenti ir ļoti noderīgi. Var raudzīties arī uz urbānajiem, ja pilsētvides fondiem un holdingiem. Arī tur ir iespējams uh, gūt labu mācību stundu, bet ir arī citas jomas, kur te ir efektīvi strādājuši. Uh, Mm, es tomēr negribētu teikt, ka mums vajadzētu tagad izdomāt atsevišķas finanšu instrumentus lauku reģioniem un pilsētām. Es nesaprotu to loģiku. Es saprotu, ka atsevišķās jomās ir problēmas, bet tā doma, ka tagad mēs katrai nozarei paredzēsim instrumentus, jo tie darbosies um, attiecībā uz ēkām, uz lauku reģioniem, tas man šķiet pārāk optimistiski. Es uh, neredzu Protams, ka jūs varat izveidot uh, uzņēmumus lauksaimniecībā, kas var atmaksāt aizdoto naudu. Protams, šos līdzekļus ir iespējams novirzīt dažādām nozarēm, bet es ieteiktu neveikt pārāk eh, lielu koncentrēšanos uz vienu jomu. Ir vairākas jomas, kurās mēs darbojam. Enerģijas nozari varētu atbalstīt ar finanšu instrumentiem, bet varbūt šī nozare kādā brīdā tiks kļūst tik efektīva, ka tās, tā varēs piekļūt banku naudai, un tas vairs nebūs nepieciešams. Situācija attīstās, varbūt pēc diviem gadiem būs kāda nozara, kas uh, vairs nevarēs saņemt. Uh, naudu no finanšu instrumentiem. Es nezinu, vai kāds vēlas vēl kaut ko piebilst manis sacītēm, jo es domāju, ka tur vēl ir daudz ko piebilst. Hargitāja kundze, varbūt pāris idejas, bet uh, būtībā jau ļoti līdzīgi. Man prātā nāk četras lietas. Pirmkārt, mēs redzam, ka tiek izmantoti visriskantākie no visiem finanšu instrumentiem, un būtībā jūs ierobežojat tādējādi banku riska apetīti, bet tas viss ir jāraugās arī, uz to visu ir jāraugās arī kontekstā no startup uzņēmumu perspektīvas. Un mēs drīzāk vēlētos veicināt riska kapitāla finansējumu, jo tas pietrūkst, un te mēs uh, daudz ko varam mācīties no ASV. Mums nevajadzētu veicināt uh, banku iesaistīšanos, uh, vajadzētu veicināt banku iesaistīšanos augstāka riska protu, projektu finansēšanā. Ir nepieciešams arī ieguldīt kapitālu uh, inkubatoros un attīstības centros, kas varētu veicināt inovācijas. Vēl viena lieta, ko es pieminēju, un par ko būtu jādomā, ir tas, ka nav nepieciešama ES līmeņa ties, finanšu instrumenti klimata, klimata finansēšanai. Es saprotu, ka tās ir klimata pārmaiņas, energoefektivitāte, bet te mums ir jābūt ļoti selektīviem. Es nedomāju, ka vēja un saules enerģijai vēl ir nepieciešama šāda finanšu instrumenta. Tomēr citos uh, projektos uh, ģeotermālajos šādas garantijas būtu ļoti nepieciešamas un varētu veidot uh, nacionālas platformas, kas uh, veicinātu masveida energoefektivitātes uzlabošanas uh, projektus. Uh, Un vēl viena nozara - agrobiznes. Un es to saucu tā apzināti, jo, ja mēs sakam lauksaimnieki, tad visi iedomājas zemniekus, bet e, tāpēc es e, saku agrobiznes, kur arī ir nepieciešami finanšu instrumenti. Laika nav daudz, bet e, principā Eiropa klibo šajā jomā iepakaļ. It īpaši centrālajā un austruma Eiropā nav ilgspējīgu finanšu instrumentu, kas varētu Eiropas uh, uzņēmums. Uh, uzņēmumos veicināt uh, uzņēmēju darbību, nevis nostādīt tos uz atkarības ceļu. Vai vēl kāds lūdzu? Alonso Pārdo kungs. Paldies. Uh, es uh, pilnībā piekrītu tam, ko sacīja mani kolēģi. Ja mēs koncentrējamies uz tiem instrumentiem, kādus vēlamies veidot, tad vienīgais, kas uh, attiektos uh, pilnīgi uz visiem, būtu energoefektivitāte gan uz uzņēmumiem, gan uz valdības ēkām, gan uz privātām ēkām. Un tur ir nepieciešams finansējums, un mums ir jāraugās, ir tīpaši domājot par um, privātajiem mājokļiem. Te sistēma ir ārkārtīgi sarežģīta. Spānijā situācija ir tāda, ka vairums cilvēku dzīvo privātmājās, bet uh, noteikumi ir ļoti grūti izpildāmi, ļoti bieži ir nepieciešama īrnieku vienprātība, un tad to ir izdarīt grūti. Uzņēmumiem situācija, protams, ir vieglāka, tur mēs esam guvuši labu pieredzi ar instrumentiem, kas tika ieviesti laikā no 2007. līdz 2013. gadam. kas uh, ir īstenoti, ir īstenoti energoefektivitātes uzlabošanas projekti arī sabiedriskajā sākās, tomēr sabiedriskajā sektorā visvairāk eh, problēmu. Vismaz Spānijā situācija ir šāda. Domājot par citiem instrumentiem, man jāteic, ka es varu tikai piekrist un arī tam, ka nevajag uh, paredzēt specifiskus instrumentus katrai nozarei. Un tos uh, varētu veidot uh, saskaņā ar finansējuma tipu. Ir daudz situāciju, kur līdzekļi ir nepieciešami, bet problēma jau nav tikai šo līdzekļu nepieciešamība, jo, piemēram, Spānijā situācija ir tāda, ka riska kapitāls visvairāk ir nepieciešams tajās nozarēs, kur struktūra fondi nav pieejami. Struktūra fondi strādā ar tradicionālajām atbalsta programmām un drīzāk tikai patērē resursus, nevis rada jaunas. Lūk, tā ir problēma. mēs nerunājam tikai par nepieciešamību pēc finansējuma, bet arī par to, kur tas ir nepieciešams. Un tāpēc nacionālajā līmenī ir nepieciešams zināms elastīgums, lai izveidotu šos uh, instrumentus visām nozarēm. Jo Tāda ir mūsu pieredze ar instrumentiem, kuros nav līdzfinansējumi. Tā rāda, ka pastāv lielas atšķirības, un tā bieži vien ir ne tikai resursu problēma, bet arī tas, ka pietrūkst uh, augsti kvalitatīvu projektu. Projekta inovācija finansēšanai. Un, digamos, eh, este... Te mēs domājam, ka pastāv iespēja šajā jomā vēl daudz ko panākt. Señor, eh, el, la metodología de gestión apropiada para cada instrumento. Ir svarīgi, lai metodika tiktu piemērota katram instrumentam atsevišķi. Piemēram, nesen mēs izveidojām metodiku inovatīvajiem uzņēmumiem, tas attiecās uz visām nozarēm un šie līdzekļi arī tika piešķirti, bet sistēma īsti nestrādāja, jo prasības bija pārāk sarežģītas un uh, visas pārbaudas, izmantojot finanšu izmeklētājus, nozīmēja to, ka inovatīvais uh, atbalsts uzņēmumiem darbojās itin veiksmīgi. Jo finanšu starpnieki ļoti aktīvi strādāja šiem uzņēmumiem. Ir jāraugās uz praksi. Ļoti labi, paldies. Un nu, tagad došu vārdu kādam runātājam Pa, labi, no skatuves Dekovska kungs. Liels paldies priekšsādētāji. Es esmu ļoti pateicīgs par šo diskusiju. Man radās smaids uh, klausoties uh, jūsu sacītajā. Šī komiteja bieži kritizē pasākumus, kas tiek īstenoti ar finanšu instrumentu palīdzību. Bet es gribēju jums pateikties par jūsu prezentācijām. Un finanšu instrumenti nodrošina atbalstu jaunu uzņēmumiem, kuriem citādi būtu grī, grūtības piekļūt ilgtermiņa kredītiem. bet jūs arī pieminējāt, ka pastāv grūtības ar eh, projektu pārvaldību ilgtermiņā, ar to ilgtspēju, un tā, protams, ir problēma. Es strādāju ar jaunu uzņēmumu, jeb startups problēma jau 13 gadus, un, ja es raugos, eh, kādus uzņēmumus Eiropa ir atbalstījusi, tad man nākas secināt, ka tie nav loģiski uzņēmumi Tiem nav biznesa plāna, tie nav ilgspējīgi. Burtiski mēs izsviežam vienkārši ārā naudu pa lūgu, jo šie startup uzņēmumi nav spējīgi izdzīvot ilgāk par trim gadiem. Mēs esam ņēmuši vērā šo projektu dažus formālos aspektus, bet neesam pētījuši, kādu ietekmi reāli varētu radīt šāds jaunu uzņēmums vai tirgu notiek. Um, loģiska pēctecība. Jā, tā ir laba doma, bet ja jaunuzņēmumi nepiereģistrē patentus savām idejām, varbūt kāds atnāk un nokopē viņu idejas, un tad viss atbalsts, ko mēs viņiem esam snieguši, ir pilnīgi bezjēdzīgs. Tā ir viena problēma, un vēl viena problēma ir projektu izvēle. Piemēram, Čehijā mēs finansējam kādu projektu, bet tas, piemēram, nav savienots ar Poliju. Jā, mēs kaut ko atrisinām Čehijā, bet ir jādomā par Eiropas Savienību. Piemēram, ja mēs būvējam ceļu, tam kaut kur ir jāved, un ja tas beidzās pie Čehijas robežas un neturpie, neturpinās uh, Polijas robežas pusē, tad, manuprāt, tā ir milzīga problēma. Uh, Un līdzīgas problēmas ar projektiem pastāv arī Spānijā un citviet. Un tad vēl ir vispārīga problēma. Virknei banku ir milzīgas finanšu iespējas, tomēr tās neveic ieguldījumus riska projektos, vai arī tās uh, iegulda daudz mazāk nekā to ir darījušas pagātnē. Piemēram, mājokļu sektors. Tas nevar sacensties ar atsevišķiem finanšu instrumentiem un piedāvāto atbalstu. Un es minēšu arī kādu piemēru. Manai ģimenē bija liela māja, celta 30. gados. Un būtībā tā bija celta kā sociālā māja ģimenēm. Liela māja, liels nams ar maziem dzīvokļiem. Un tur bija pieejami tikai, tik, pieejams tikai atbalsts maziem projektiem. Bet tagad, ja man ir pieejams atbalsts no sociālajiem projektiem, līdzekļiem eh, paredzētā finansējuma, tad ir grūti atteikties no šādām iespējām. Tāpēc ir jādomā, kā mēs izmantosim finanšu instrumentus vislabākajā veidā, lai tie neradītu konkurenci, kas apdraud stabilu praksi atsevišķās dalību valstīs. Tāds ir mans viedoklis. Es tiešām novērtētu, ja jūs varētu pastāstīt, kā to vērtējat jūs, jo te tika pieminētas daudzas valstis, un kā jau es teicu, man nāca smiekli, jo daudzās valstīs mums nākas saskarties ar problēmām, kuras nav iespējams atrisināt, ja nav efektīvas a, eh, tieslietu sistēmas, ja nauda kaut kur nozūd pie cenas, izmantojot šos instrumentus, a, eh, pieaug trīskārt. Tādā gadījumā ir ļoti grūti sniegt atbalstu un a, eh, piesaistīt to līdzekļu īpatsvars atsevišķos no šiem projektiem nebija nec piecas, nec septiņas reizes uh, liels. Uh, tas bija vai nu nulle, vai pavisam neievērojams, salīdzinot ar projektu, kas finansēts no Komercbanku līdzekļiem. Jūs pieminējāt veselu virkni esenciālu problēmu. Vai kāds vēlas uh, par to izteikties? Neredzu, ka kāds uh, ļoti vēlētos izteikties. Varbūt es pats arī iesaistīšos šajā diskusijā. Uh, Un gribēju teikt, ka, ja kādā valstī ir uzbūvēts ceļš un sākumā nav bijis uh, domas veicināt uh, sinerģiju starp Eiropas valstīm, tad tas nedod nekādu pievienoto Eiropas vērtību. Būvina, būvēt šī ceļa pagarinājumu, uh, ja tas sākotnēji nav bijis iecerēts kā pārrobežu ceļš. Tas tikai vienkārši pretkomentārs jūsu sacītēm. Jā, es vēlējos teikt, ka jūs pieminējāt veselu virkni problēmu. Un ar dotācijām, tāpat kā finanšu instrumentiem, ir tā, ka tās eh, darbojas tikpat labi kā īstenojošās struktūras. Ja ir ceļš, kas eh, tiek celts un ved uz eh, nekurieni, tad rodas jautājums, kāpēc vispār tas tika apstiprināts. Un finanšu instrumentos nauda tomēr tiek atmaksāta, tāpēc tas kalpo kā stimuls, ja jūs kaut ko ceļat nākotnē, tad jūs nevarat atgūt šo finansējumu ja jūs neceļat nākotnē, bet eh, ir jādomā par to, ka tā varētu būt eh, valsts iestāde, kas atmaksā kredītu, tā piemēram izmanto finanšu instrumentu un par to būvē kaut kādas muļķīgas lietas, bet tam tā nevajadzētu notikt. Tomēr administrācija saskaras ar īstenošanas un izmaksu problēmām un tieši tāpēc uh, tas visās valstīs netiek izmantots. Arī iespējas dažās valstīs ir visai zemes, un tad, ja valstīs šī kapacitāte ir, tad viņiem pastāv arī kvalitatīva atlases procedūra. Tāpēc es šeit nevainotu finanšu instrumentus, bet gan tos, kas apstiprina projektus. Tur kaut kam ir jāmainās. Um, maybe on my side on, on SME support and, and which kind of... Vēl dažu vārdu par NVO MVU atbalstu un kāda veida uzņēmumus mēs cenšamies atbalstīt. Hmm. Te mums tiešām ļoti rūpīgi jāpadomā, ko mēs atbalstam, kā mēs atbalstam, un to mēs darām kā FV. Mēs atbalstam dažāda veida, fin... mēs izmantojam dažāda veida finanšu instrumentus, dažāda veida jauniem uzņēmumiem. Piemēram, mums ir programmas, uh, Mm, mazajiem uzņēmumiem, kas ir ļoti inovatīvi, oriģināli, un mēs mm, finansējam parādus mm, ļoti inovatīviem uzņēmumiem, kas sāk darbību, mēs piedāvājam riska kapitāla schēmas. Un tad tiešām ir tad jāskatās, kāda veida uzņēmums jūs vēlaties, uh, atbalstīt un tad struktūrēt finanšu instrumentu specifiskām mērķgrupām, kas aiz tiem stāv. Un mēs visi piekritam, ka politiskās atvara nosacījumi ir ļoti um, tādi um, vienkārši, tādi pamatnosacījumi. Ir uh, schēmas, kas ir uh, Ziemeļāfrikā, kuras izmantojam, uh, un tajās valstīs, kur politikas atvara nosacījumi ir krietni uh, um, vājāki kā Eiropā, un ir specifiskas finanšu instrumentu formas, kurus mēs arī pielāgojam. Un, un valstīs, kurās ir savas problēmas, arī tur ir iespējams izmantot finanšu instrumentus. Priekšstādātāji, paldies, mm, Speka kungs, par jūsu atbildi. Uh, vēl laiks ir palicis. Vai vēl kāds vēlētos komentēt? vai atbildēt uz iepriekšējo eh, jautājumu bloku. Ja jautājumu vairāk nav, tad aicināšu referenti sniegt noslēdzošos secinājumus par šīs dienas diskusiju. Lielas paldies eh, priekšsēdētāji. Nemaz nezinu, vai man izdosies noslēgt diskusiju, bet eh, mēģināšu vismaz uh, izteikt komentārus. Protams, būs jāturpina pētīt problēma turpmāk nākotnē. Ir arī eh, jautājumi bez atbildes. Mm, tā kā tika lūgts seps veikt pētījumu un eh, mēs eh, izlēmām organizēt šo uzklausīšanu. Beigu beigās mēs vēlējāmies noskaidrot, vai mēs nevarējām finanšu instrumentus padarīt Mm, sistemātiskus, kas saistās ar aizdevumiem un citām iespējām. Bet ja mēs varam mm, paredzēt eh, kritērijus, kas jāizpilda, lai piemērotu instrumentu, tad būtu ļoti labi, bet šobrīd tas neizdodas. Un uzklausot arī mūsu uzstāšanās dalībniekus, redzam, ka viss atkarīgs no valsts, no sektora, arī finanšu starpniekiem, kas tiek eh, izmantoti. Uh, vai mēs varam uh, kombinēt uh, dažādas iespējas. Nu, tādu sistemātisku pieju iegūt uh, ir neiespējami. Vairāki uzstāšanās dalībnieki un dalībnieces teica, ka vajadzētu paplašināt finanšu instrumentu definīciju. Ja mēs vēlējāmies, lai tā atbilstu vajadzībām, es ļoti labi saprotu šīs vajadzības. Uh, nevajag eh, samazināt mm, to aptvērumu. Tomēr, raugoties no politiķu skatu punkta, jāatzīst, ka mēs vēlamies ietekmēt noteiktas politikas. Mums ir ārkārtīgi grūti mm, pateikt, vai mēs e, pārāk nepieķeramies pie šīs definīcijas, vai mēs pārāk to e, nepadaram par ierobežotu, vai mēs nevaram viņu paplašināt arī uz kultūras un radošās nozares iestādēm. Un svarīgi tā, lai uzņēmumi varētu vairāk piedalīties, lai viņiem ir piekļuva Eiropas e, budžeta līdzekļiem un tik detalizētu aprakstu izveida tikai ierobežotu mūsu mērķu sasniegšanu, un mm, svarīgi bija atrast līdzsvaru šajās politiskajās organizācijās, mm, kas ļaut izmantot publisko finansējumu un arī ņemtu vērā e, vajadzības. Un tad tiešām ir tāds līdzsvarošanas uzdevums, kas jāveic. Un vēl ir arī šī prasību daļa, ko nepieciešams izpildīt. Protams, vairums finanšu instrumentu projektu, mm, kas tiek e, finansēti, uh, Un ir jāiegūst eh, ekonomiskais ieguvums no tiem. Un savā ziņā tas ir pozitīvi. Mums nevajadzētu izvirzīt tik daudz prasību. Un uh, radīt tādas administratīvās lamatas vai grūtības, jo beigu beigās eh, šīs finansējums būs jāatmaksā, bet uh, Mm, e, ir dažādi gadījumi dažādiem finansējumiem, piemēram, gadījumi garantiju gadījumā, kad mm, e, publiskais finansējums pazūd, jā, tas tiek finansēts un kādā reģionā tas neizdodas un tad mm, e, tas pazūd un te mēs nevaram runāt par dotācijām. Bet kā mm, Atbildīgām personām mums ir jānodrošina tas, lai izvirzītie kritēriji prasības tiek ievērotas. Tas eh, ļoti lielā mērā saistās ar eksante novērtējumu. Es atceros, ka iepriekšējā sasaukumā, kad mēs strādājām pie finanšu instrumentiem, mēs eh, daudz uzmanības un vērības piešķīrām eksante novērtējumam. Uh, Un mēs redzējām, ka mm, tas bija tik svarīgs, ka mēs izveidojām instrumentu pilnīgi bez nu, šīs jēgas, un tas ir tāds administratīvs mm, solis, nevis reāla informācija, kas ļautu nolemt, kuru finanšu instrumentu izmantot attiecīgajam projektam. Un, protams, komisija, komiteja, kura ir atbildīgā par, jo, par šo jautājumu, ir atbildīga par to, lai šo jautājumu izskatītu sīkāk un nepieciešams kopīgs formāts, ka visi ievadītu to pašu informāciju, kuru būtu iespējams salīdzināt. Mēs to esam vairāk kārtīgi darījuši, bet uzsvēršu to, ka ir jāatvieglo dotāciju un finanšu instrumentu savienošanas iespējas. Teorētiski tas ir iespējams. Uh, Bet eh, tik līdz skatāmies praksē, prasības ir tik pretrunīgas un sarežģītas, eh, tiek secināts, ka šāda kombinācija nav iespējama. Vēl ir arī jautājums par vienkāršošanu. Mm, mm, to mēs redzējām finanšu regulā. Nezinu, vai būs iespējams to panākt. Vēl redzēsim, kādas izvērtīsies pārunas par šo regulu. Tomēr viens no mērķiem ir vienkāršot noteikumus. Ir tik eh, neticami liels skaits noteikumu, lai nodrošinātu labāku instrumentu kombinēšanu, ir arī jāuzlabo šo instrumentu definīcijas, jo īpaši attiecībā uz kompetenču sadali. Ir mērķi izvairīties no dublēšanās, lai instrumenti savstarpēji nepārklātos. Tad, kad eh, mēs eh, izveidojām FC, mēs secinājām, ka bija daļas, kas pārklājās ar apvārsnes 2020 vai arī ar Europe Connecting instrumentu vai kosmi. Tātad eh, instrumenti pārklājās, un mēs vairs nezinājām, kādos apstākļos kuru izmantot. Tad ir elastības jautājums. Šo vārdu visos gadījumos mēs piesaucam, bet beigu beigās tā arī netiek atrasts pareizais līdzsvars un daudzums šai elastībai, lai piedala, pielāgotos tirgus, sektora vai reģiona vajadzībām un specifikai. Tomēr redzēsim, kad uh, nākamajos finanšu instrumentos pievienosim definīcijas, vai mums izdosies sasniegt šo slaveno no līdzsvaru, tas ir elastību, kuru mm, piesaucam. Tehniskā asistence ir tāda, kurai vajadzētu izveidot kapacitātes, lai varētu izmantot finanšu instrumentus. Bieži vien um, ir zināms, ka tehniskā asistence pastāv, bet nav īsti zināms, kā tieši tā darbojas un kā būtu iespējams uzlabot spējas. Uh, Arī šeit būtu iespējams labāk izmantot fondus un finanšu instrumentus, un ar to arī noslēgšu. Nu, es pirms brīža eh, tiku teikusi, ka nebija atbildēti jautājumi. Es nesaku, ka nebija vēlmes atbildēt, bet mm, nevarēja atbildēt. Nākamajā mandātā vajadzēs eh, runāt par finanšu instrumentu skaitu Un mm, arī to, cik eh, daudz finansējuma tiks paredzēts eh, publiskajām politikām. Un šeit šis eh, rīcības modelis mm, būs grūti ie, īstenojams, jo būs arvien mazāks budžets. Tāpat būs kompetenču jautājums Eiropas Savienībai, bet es ceru, ka nākamajā daudzgadu finanšu schēmā mums izdosies atrast šo līdzsvaru. Priekšsēdētājs, paldies, visai visaptvarošs secinājums jums izdevās attiecībā uz noslēguma secinājumiem no savas puses es varu teikt, ka šai komitejai ir ļoti svarīgi saprast pēc iespējas vairāk uh, informācijas par visnotaļ sarežģīto finanšu instrumentu dabu. Un šodien, pateicoties jūsu izcilajai sagatavošanai, kuru es augstu novērtēju, mēs e, uzzinājām informāciju, sākot ar to, kas ir finanšu instrumenti, kā tos izveidot un Un vēl jau svarīgi arī tika runāts par to, kad tos izmantot un kādos eh, gadījumos. Mēs uzklausījām vērtīgus viedokļus no Nacionālās eh, eh, bankas Vācijā, tāpat arī pārvaldības iestādes, kur dzirdējām kritiku, un tur vēlos izcelt vienu lietu. Uh, ka mums tiešām vajadzētu veltīt savus pūliņus, lai. Um, as, as you call them, rigidity, <clears throat> and even, even you say un. Un ir visai skārbi vārdi, kas izskanēja. Kritika, bet es domāju, ka tiem ir pamats. Nu, un tad vēl daži vārdi par grūtībām finanšu instrumentu izmantošanām. Divi specifiski gadījumi, kas ir īpaši interesanti attiecībā uz garantiju izmantošanu un paralēli eh, dotāciju schēmām Un tur mēs nu, kaut ko varētu darīt attiecībā uz fondu pārvaldniekiem, menedžeriem, kuriem uh, nav tik pieredzējuši. Tur mums tiešām ir jārīkojas. Uzklausīšana bija ļoti mm, auglīga. Vēlreiz vēlētos pateikties ikvienam no jums par izcilo sagatavošanas darbu, kādu veicāt. Liels paldies jums par to. Nākamā komitejas sanāksme notiks rītdien no rīta. Šajā pašā telpā pulksten deviņos sanāksme tiek noslēgta.